kungu, kurš uzstāsies juridiskā dienesta vārdā. Tātad pāris minūtes vēl viņu pagaidīsim. c'era Cepadella. Ok. We're getting started. Vamos a comenzar la... Mēs uh, sāksim mūsu šīs dienas sēdi. Un pirmkārt pieņemsim darba kārtību. Nekādas uh, izmaiņas nav piedāvātas attiecībā uz uh, piedāvāto darba kārtību un tādējādi, ja neviens neiebilst pret piedāvāto versiju, tad mēs to pieņemam un pāriem pie pirmā punkta, kas ir saistīts ar Eiropas aizsardzības rīkojumu. Mums ir šobrīd kopīgā eh, sēdē Lībe komitejai un FEM sieviešu tiesību komitejai komitejai, kas strādā pie dzimuma līdztiesības un sieviešu tiesību jautājumiem. Un mēs skatām šo padomes iniciatīvu, kur konkrēti divas dalībvalstis ir pieņēmušas iniciatīvu direktīvai attiecībā uz Eiropas aizsardzības ordeni rīkojumu. Un kā sākuma punktu mēs pieņemam uzskatu, ka upuru aizsardzība ir prioritāte e, krimināltiesiskajā nozare visās dalībvalstīs Eiropas Savienībām. Un šīs iniciatīvas e, mērķis ir izveidot adekvātus mehānismus, lai varētu aizsargāt personas, kas ir bijušas par upuri vardarbībai dzimumu starpā. Un ikvienam uzbrukumam pret tās fizisko integritāti, seksuālo integritāti, seksuālo brīvību un dzīvi kopumā, neatkarīgi no tā, kurā Eiropas Savienības dalība valstī tā atrodas. Upura aizsardzība ir absolūta prioritāte. Eiropas Savienībai brīvības tiesiskuma un tieslietu tāpā un drošības tāpā. Un kā jau ir norādīts Stokholmas programmā. Un kā to norāda definīcija darbības plānam, lai varētu sasniegt prog Stokholmas programmas mērķus. Un šīs direktīvas priekšlikums ir paredzēts lai varētu izveidot aizsardzības pasākumus, kuri varētu tikt piemēroti gan tajā dal dalībvalstī, kurā tiek um, noteikts aiz aizsardzības pasākums, gan arī ikvienā dalībvalstī, kurā šis upuris, kas ir bijis uh, Eh, upuris vardarbībai dzimumu starpā ir izlēmis doties. Un neraugoties uz to, ka eh, mērķis, mērķa sakarā ir panāktā, panākts plašs konsensus starp institūcijām un starp visām Eiropas eh, dalībvalstīm, tomēr ir izveidojušās gan šaubas, gan bāžas, gan tīri juridiska rakstura problēmas attiecībā uz juridiskiem līdzekļiem, kas tiek izmantot šajā gadījumā, lai varētu saistīt eh, un turpināt likumdošanas iniciatīvu. Un konkrēt tā bija gadījumā ar eh, šaubām par juridisko bāzi Un šajā sakarā uzdotajiem jautājumiem no komisijas puses to uz, tos uzdeva e, pamatiesību e, komisārē, e, komisijas vicepriekšsēdētāja Viviana Rēdinga. Un pēc ļoti grūtās samierināšanās starp šiem dažādām juridiskajām problēmām no vienas puses e, komisija, no otras puses padome, E, koordinatoru sanāksme Libe un FAM komitejās izlēma sagatavot atzinumu un lūgt atzinumu no parlamenta juridiskā dienesta. Šis atzinums ir sagatavots e, savlaicīgi un pienācīgā formā un tika pieprasīts, lai tas mūsu rīcībā būtu pirms e, kopīgās sanāksmes, kurai jānotiek ir 22. jūnijā. Tad, kad ir plānots, ka notiks orientējošais balsojums. Tādējādi saskaņā ar noteikumu numur 151 e, mūsu e, reglamentā Šo sanāksmi vadā kopīgi FEM komitejas priekšsēdētāja Ēva Brītā Svensone. Un mēs uzklausīsim ziņojumu, ko sagatavojas Ečopedilo šīs struktūras um, direktors, kuram mēs arī dosim vārdu, lai viņš izklāstītu atzinumu. Un Svensons kundze, kā līdzpriekšstādātāji piekrīt, mēs vispirms uzklausām Pērīlo kungu, un pēc tam mēs dosim vārdu referentēm, kas ir sagatavojuši šo ziņojumu Libe komitejas vārdā no Libe komitejas Romero Lopes kundze un no FEM komitejas Jimenez Beserela. Un pirmkārt es dodu vārdu Ečo Pedilo kungam. Paldies, priekšsēdētājs. Sveicināti. Jo, uh... Labdien arī visiem uh, komiteju deputātiem, deputātiem, kas. Uh ir ieradušies no divām komitejām. Jūs jau runājāt par šo ļoti nozīmīgo direktīvu un par galvenajiem punktiem. Es arī tā ļoti ātri mēģināšu paskaidrot, kādas ir juridiskās, eh, eh, teiksim, nianses, kādas eh, pavada šo direktīvu. Kā jūs jau pieminējāt, juridiskais viedoklis un juridiskā nodaļa pievērsās jautājumam, vai 82. pirmais pants D apakšpunkts Lisabonas līgumā ir pareizā juridiskā bāze, lai pieņemtu direktīvu par uh, Eiropas aizsardzības rīkojumu. Kā jūs atgādinājāt, uh, Šo uh, dokumentu jāiesniedz 20. jūnijā. Mm, lietas savukārt ir uh, nedaudz pātrinājušās, nu tādā zināmā mērā, mm, dažādu iemeslu dēļ. Šorīt uh, es uh, savu uzstāšanos ierā, ierobežošu tikai ar to, um, kā, lai pastāstītu, kāds ir šis uh, um, tiesiskais uh, pamats un kāda ir uh, saturiskā ziņa, uh, kuru mēģinājumu pēc iespējas ātrāk jums arī iesmies. Tas ir arī iemesls, kādēļ es tulkiem neesmu iedevis man uzstāšanās telku. Es vēlos atvainoties par to. Un es atsaukšos arī uz līgumu manas uzstāšanās laikā. Un es ceru, ka šādā veidā es varēšu nedaudz vienkāršot to. Uh, uh, darbu, kādu es esmu veicis. Kā jau jūs teicāt, priekšsēdētāji kungs, uh, tas ir absolūti nepieciešams uh, un es pat teiktu um, tāds jauninošs šajā uh, brīvības tiesiskumu un drošības telpā. Tas ir kas jauns un arī tāds uh, delikāts jautājums uh, attiecībā uz uh, aizsardzības rīkojumu. Mēs nekādā uh, ziņā nedomājam, ka mums ir tāds uh, uh, absolūtā patiesa absolūts patiesības uh, monopols, bet mēs mēģinam vienkārši balstīties uz tādiem objektīviem uh, pamatiem. Es nestāstīšu par tehniskajām detaļām uh, šai direktīvai. Atsaukšos tikai uz to, ka Eiropas aizsardzības uh, rīkojums, kā jau nosaukums to nosaka, ir aizsardzības uh, instruments par labu personai, kas uh, saskars ar, ar risku uh, sastapties ar vardarbību. Un es gribētu būt vēl precīzāks, ja priekšsēdētāja kungs man atļaus. Nav absolūti nepieciešams, lai šī persona būtu upurs vārdarbībai vai kādai kriminālai darbībai pietiek, ka a, eh, šī persona saskars ar risku a, seksuālas agresijas a, ziņā psiholoģiskas agresijas, morāls agresijas izpratnē. Un tas ir aizsardzības pasākums attiecībā uz personi, kas ir ekspozēta pret šādiem riskiem no tādas personas puses, ko var vērtēt kā bīstamu tās attieksmes, vai nu tā ir agresīva vai vardarbīga, vai arī tas, ir attiec, tas būtu attiecināms uz seksuālo jomu. Tā tad eh, aizsardzības eh, pasākums eh, personai, kas saskars ar riskiem. At, un uh, otra persona, kas apdraud, tā varbūt pat tāda, kas nav bijusi uh, tiesāta, kas nav uh, iepriekš sodīta. Un viss tas ir nozīmīgi, kā mēs redzēsim turpmāk, lai kvalificētu šo aizsardzības uh, rīkojumu, Eiropas aizsardzības rīkojumu juridiskā izpratnē. Un vēl tas, kas ir jauns šajā Eiropas aizsardzības rīkojumā, tas ir tas, ka šeit runa iet par aizsardzības pasākumu, kas pirmām kārtām ir papildina aizsardzības pasākums nacionālā plāksmē. Tā tad ir šāds uh, pamats un uh, pasākumu nacionālā izpratnē, un uh, pēc uh, tam šis uh, Eiropas aizsardzības rīkojums uh, stātos spēkā, ko tās pašas nacionālās uh, ko tās pašas nacionālās autoritātes, nacionālās iespē, iestādes aizsāk inicijē. Un kas notiek tā tad? Tā tad uh, Eiropas aizsardzības rīkojums, piemēram, kāda sieviete, kas jau izmanto kādu nacionālo aizsardzības uh, uh, pasākumu dalību valstī, ja tā pieņemtu lēmumu doties dzīvot kādā citā uh, dalību valstī, ilgākā vai īsākā termiņā, uh, viņi var prasīt tai pašai uh, nacionālajai iestādē, kas ir ievadījusi šos aizsardzības pasākumu, lai uh, pasākums tiktu pagarināts. Nevis kaut kas jauns radīts, bet jau uh, pagarināts tas nacionālās uh, sākotnējās aizsardzības pasākums, un tas tiktu pārnests arī uz tās valsts teritoriju, kurā šī persona pieņemtu lēmumu uh, doties dzīvot vai pavadīt kādu savas dzīves uh, periodu. Nu, šāda ir uh, šī filozofija šim Eiropas aizsardzības rīkojumam. Tātad šis ir uh, Eiropas ap aptvērums un uh, šādā veidā tiktu pagarināts kāds nacionāls pasākums, par kur lēmums jau ir bijis pieņemts un tas būtu jau adaptēts. Pēc tam šī direktīva nosaka tādus minimālos noteikumus, kā juridiski to sauc, un tiek paredzēts arī tas, ka ka uh, šis lēmums tiek uh, pieņemts un persona, uh, kas uh, provocē šādus uh, aizsardzības uh, pasākums attiecībā uz uh, šo skarto personu uh, netiek informēta. Tā tad uh, mēs runājam par to, ka šis pasākums nāk par labu kādai personai, nevis noziegumu novēršanai. Tagad par direktīvas juridisko bāzi. šajā izpratnē šobrīd ir uh, tādi divi virzieni vai divas skolas, divas traumas, kādās uh, tiek uh, uh domāts. Vieni domā, ka 82. Uh, pants sadarbība uh, izmeklēšanas jomā nav korektā juridiskā mm, mm, bāze. Kādēļ? Tādēļ, ka Eiropas aizsardzības rīkojums To var pieņemt nacionālā jurisdikcija civilā vai administratīvā kārtā, un tās nevienmēr ir krimināla izmeklēšanas iestādes, un līdz ar to tiek apšaudīts šis 82. pants, kurā runa ir par kriminālu sodāmām darbībām. Tātad, ja vēlamies runāt par šo Eiropas aizsardzības rīkojumu, tad jāierobežo Eiropas aizsardzības rīkojums tajos gadījumos, kad uh, būtu uh, šis pārkāpums, uh, kas tiktu izskatīts krimināla tiesā, un ja nacionālajie pasākumi civilā jomā piekristu kādai citai direktīvai, kas varbūt uh, balstītos uz 81. Uh, pantu. Tas skar juridisko sadarbību civilā jomā. Tātad ir tādi, kas domā, ka viens pasākums nevar atteikties gan uz kriminālu lietu, gan uz uh, eh, civilietu. Tā kā priekšstādātājs uz to atsaucās, tad ir tāda, teiksim, uh, doma, un tā ir atbalstīta Eiropas komisijā, kas domā, ka, ja Eiropas aizsardzības rīkojums krimināla sadarbības jomā tiek skatīts, un ja tam tiek pievieno civilietu, tad ir nepieciešams vēl viens cits Eiropas akts, kas balstītos uz citu, juridisko, uz citu pantu, tā būtu juridiskā bāze, kas balstās uz 81. līguma punktu. Cita skola domā, jeb cita plūsma domā, ka 82.1 eh, eh, mazais D domā, ka tā ir pareizā juridiskā bāze, jo tās kar krimināla uh, lietas, jo šīs krimināla lietas uh, Lisabons līguma izpratnē ir autonoms uh, kopienas liekas, un tās neska, nesaskars ar krimināltiesībām katrā dalību valstī un ievērot šo autonomo uh, kriminālu lietu uh, izpratni Lisabonas līgumā, var izmantot šo juridisko bāzi, lai pieņemtu Eiropas aizsardzības rīkojumu. Tātad atbilstoši šai otrai tēzei un atsaucoties uz 82 uh, paragrāfu mazo D apakšpunktu, jācitē uh, arī mazais A punkts, proti šeit tiek apusēji atzīti krimināli spriedumi. Tātad divas juridiskās bāzes, tā pati bāze, 82. punkts A, A un D punktu pirmajā paragrāfā. Nu, tas tā ļoti ātri. Runājot par šiem uh, elementiem juridiskajā diskusijā, par kuriem runājam šodien no rīta. Parlamenta juridiskais dienests nepiekrīt pirmai tēzei un atbalsta tikai daļu no otrās šīs uh, domu. Uh, straumas domu kopumu. Mēs domājam, ka Eiropas aizsardzības rīkojums, balstoties uz tā juridisko bāzi, tam jāņem ne tikai 82. paragrāfs mazais D, tā ir juridiskā bāze, kura jau ir iestrādāta projektā un kuru atbalsta arī padomu speciālisti, bet arī tai jābalstās uz trešā panta uh, punktiem līgumā par Eiropas Savienību. Un tā kā jūs uh, visi zinat 82. pāntu, es atgādināšu jums trešo pāntu, kas nosaka, ka Eiropas Savienība piedāvā pilsoņiem brīvības, tiesiskumu, drošības telpu bez iekšējām robežām kurā tiek nodrošināta brīva persona pārvietošanās saistībā ar pasākumiem, kas ir piemēroti uh, Uh, patvērumu meklēšanas, migrācijas, arī uh, uh, robežu drošības ziņā, lai cīnītos pret, un arī cīnoties pret organizēto noziedzību, lai nodrošinātu, lai nodrošinātu uh, noziegumu apkarošanu. Uh, Tas uh, sasauc zināmā mērā ar uh, otro pāntu uh, iepriekšējā līgumā, kurā bija rakstīts, ka Eiropas Savienība piedāvā pilsoņiem brīvības telpu ar atbilstošiem pasākumiem, lai uh, profilistiski rīkojotos apkarojot noziedzību un cīnoties pret šo fenomenu kopumā. Es atgriezīšos pēc brīža pie šiem punktiem. Un uh, pa, pagaidām paskaidrošu, kādēļ mēs nepiekrītam šai pirmai tēzei un tikai otrās vienai daļai. Pirmā, jāsaka, ka tā liekas mums ir pārāk restriktīva, uh, lai sasniegtu aizsardzības rīkojumu uh, nospraustu to mērķi un tā ierobežo uh, iespējas pieņemt Eiropas aizsardzības rīkojumu. Un tas būtu attiecināms tikai tajos gadījumos, kad būtu jau šāds krimināla nodarījums, par kuru jau būtu noticis tiesas process. Jūs esat atbildīgā komiteja un zinat, ka mērķis ir aizsargāt, un priekšsētājs to atgādināja aizsargāt personas, kas saskars ar visām riska formām. Proti, uh, šo Eiropas aizsardzības rīkojumu aptvērumu ierobežot ar to, ka pers aizsargāt personu, kas jau ir bijusi upurs. Tas uh, nepadara, teiksim, situāciju vienkāršāk, lai arī šie personi brīvi varētu pārvietoties visā Eiropas Savienībā. Un šī tēze mūsu skatījumā uh, komplektē aizsardzības rīkojumu, un uh, tas vairs nav tāds tā kā profilaktisks pasākums nozieguma profilaksei. Un tas nav tas mērķis, kāds ir bijis uh, formulēts kā mērķis aizsardzības rīkojumā aizsargāt pirms šāda agresija notiek. Otrā tēze norāda to, ka bāze ir pants 82 eh, mazais D, bet pievieno arī atsaucu savstarpīgu atzīšanu un tādējādi eh, mūsu prāt neņem vērā to faktu, ka Eiropas aizsardzības rīkojums ir Eiropas eh, līmeņa pasākums un uh, E, nav nekādas vajadzības likt atzīt nacionālo pasākumu saistībā ar mūsu juridisko kārtību, jo vienkārši fiskajā atzīšanas režīmā, kā tiek atzīts spriedums, kas ir taisīts vienā dalību valstī, kuram ir jātiek atzītam citā dalību valstī. Bet e, e, pārējais punkts ir šī dialoga uh, augšpusē. Tas nozīmē, ka mēs, lūk, piešķiram jums tādu kā caurlaidu nacionālajam eh, spriedumam un pievienot atzīšanu kaut kam, mūsuprāt, nozīmē atkāpties atpakaļ uz automātismu, eh, kas ir pamats vai pastāvēšanas jēga Eiropas aizsardzības eh, orderim, tātad šim jaunajam pasākumam. Un Nu, tagad um, es uh, vēlētos atgriezties uh, pie mūsu līnijas, norādot to, kā ar 82. pānta otro punktu, to, kurš uh, atvieglo sadarbību starp tiesnešiem vai ekvivalentām lēmē iestādēm ir, šeit ir jāpievieno arī Eiropas Savienības līguma trešais pants. Mēs visi zinām, ka Eiropas eh, kopienas bija balstītas un attīstījās balstoties uz četrām brīvībām - pārvietošanās brīvības, eh, pakalpojumu, eh, kapitāla un fi, finanšu līdzekļu pārvietošanas brīvību un ar laiku pievienojās piektā brīvībā, kas ir ties, eh, spriedumu pārvietošanās brīvība, tā saucamā Brīseles konvencija par uh, eh, civilu un komerclietu spriedumu savstarpēju atzīšanu un brīvu pārvietošanu šobrīd tā tiek skatīta parlamentā padomē. Un es vēlos e, piebilst, ka pēc Lisabonas e, līguma stāšanās spēkā ir sastā brīvība, kas ir pilsoņu brīvība pārvietoties e, visā telpā, E, drošībā un taisnīgumā. Šī brīvība ir norādīta trešajā pāntā. Un Eiropas Savienība piešķir saviem pilsoņiem brīvi pārvietoties drošības un tiesiskuma apstākļos, ar kādiem līdzekļiem tas ir arī norādīts, ar piemērotu, e, piemērotu pasākumu palīdzību E, cīnoties pret pretietiskām darbībām. Lūk, iemesls, kāpēc šobrīd un arī priekšsēdētāju uzskaitīto iemeslu dēļ Eiropas e, Savienībai ir pienākums nodrošināt brīvības un tiesiskuma telpu uzskat, ka saskaroties ar ļoti bāžas rādošu parādību, kas ir e, noziedzībā ģimenes lokā, tai skaitā seksuālie noziegumi ģimenes lokā un privātajā telpā saskaroties ar šo parādību Eiropas līmenī, šajā gadījumā ir jānodrošina aizsardzība, es, aiz, es uzstāju uz vārdu aizsardzība, tas nav prevencijas līdzeklis. E, krimināltiesības ir balstītas uz personas bīstamo raksturu, lai varētu pasargāt iespējamo upuru. Un ja mēs vēlamies nodrošināt to, ka tā aizsardzība, ko sieviete jau saņem savā dalību valstī, lai tā varētu to pavadīt eh, tajā valstī, uz kuriem tā dodas, tad ir jānodrošina iespēja izmantot šo aizsardzību uh, paplašinot to uz uh, valsti, kur šī persona ir izvēlējusies dzīve, dzīvot. Un to var īstenot ar Eiropas aizsardzības orderu pali palīdzību, kuram nav nepieciešams tikt atzītam, bet tad, kad ir E, izpildīt visi kritēriji, ir jātiek e, izpildītam šajā dalība valstī. Un e, lēmējas tādas vai tās būtu krimināltiesiskas vai administratīvas vai civilas, tām ir jāņem vērā uh, jāņem vērā kopie e, Eiropas Savienības tiesas noteiktais savstarpējās uzredzības princips, ja vienas dalībvalsts tiesas, tiesu iestāde ir taisījusi e, lēmumu ar aizsargājošu pasākumu, e, tad tas ir spēkā citā dalībvalstī saistībā ar šo pašu personu, lai varētu nodrošināt tādu pašu aizsardzību. Lūk, tāpēc mēs uh, Eh, piedāvājam savu rakstisko atzinumu, norādot to, ka mūsu prāt ir jāizmanto 82. pants 1. punkts mazais D punkts kopīgi ar Eiropas Savienības dibināšanas līgumu 3. pantu. Un noslēgumā es vēlos sacīt, ka jā, varētu sacīt, ka ir divas juridiskās bāzes abos līgumos, gan tajā, kur izmantots 82. pants, gan darbības līgumā. Uh, gan otrajā, kur ir trešais pants, kas ir Eiropas Savienības eh, dibināšanas līgums. Un šobrīd vēlos sacīt, kāpēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā abi šie līgumi veido vienotu pamatu, uz kuru ir balstīta Eiropas Savienība. Tādējādi mēs varam uzskatīt, ka. Uh, apgalvot, ka viena juridiskā bāze ir vienā līgumā un otra citā līgumā, nav adekvāti šādu argumentu izmantot direktīvas nepieņemšanai. Ar to es vēlos savu uzstāšanos beigt un esmu jūsu rīcībā, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem. Paldies jums par uzmanību. Paldies, Pedilo kungs. Un tagad pēc tam, kad mēs esam uzklausījuši šo plašo izklāstu par juridisko atzinumu, ir laiks uzklausīt mūsu līdzreferentus gan no Libe, gan FEM komitejām. Vispirms es dodu vārdu referentei no Libe, komi, no Libe komitejas Romero Lopesas kundzei. Gracias, prezidente. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Ar lielu interesi jūs uzklausīju parlamentu juridisko atzinumu. Vēl jau vairāk tāpēc, ka šī iniciatīva bija pie, piesātināta ar ļoti daudziem šķēršļiem, bet E, laimīgā kārtā mēs visus šķēršļus esam varējuši pārvarēt, un es vēlos pateikties parlamentu sekretariātām, administratoriem un asistentiem, kuri strādāja pie šī atzinuma, un tāpat arī e, jānorāda, ka ir zināma veida jaunums tas, ka pie šī dosie mēs strādājam divās komitejās, un ir tiesa, ka kā. kā jau norādīja parlamenta juridiskajā atzinumā, ka tas atbilst jaunai filozofijai, kas ir virzīta uz pārkāpumu novēršanu un paredzēts upur aizsardzībai. Un tāpēc tas ir iepriekšējs piesardzības pasākums spriedumu izpildēji un Tas ir radījis eh, situāciju, kura pirma, eh, pirmajā lasījumā mums ir jāspriež par inici, eh, iniciatīvas būtību. Ir jānorāda, ka jau parlamentā ir skatīta upura direktīva pār aizsardzību, bet šeit ir runāts par upura statusu un kompensāciju mehānismu, bet nav runāts par eh, pārkāpumu novēršanu. Tāpat arī, un es vēlos atkārtot šeit, ne tikai eh, trešais līguma punkts, kā jau to norādīja juridiskais dienests, bet arī eh, pamatiesību harta E, kas ir jāskat kopā ar Lisabonas līkumu un kas ir e, viens no mūsu pamattekstiem, to norāda savā jau pirmajā virsrakstā. Ka <clears throat> ļoti bieži agresijas autors var atrasties e, upuru tūmā, tā tas notiek biežos gadījumos. Un ļoti bieži netika ņemta vērā, ņem, netika ņemts vērā tas, ka pastāv e, privātas dzīves vardarbība. Vardarbība viņš bija tikai e, publiska, un parlamentā šodien mēs norādam reālo situāciju, kāda ir ar mūsu iniciatīvu. Un šī nav iniciatīva, kas nākos no divām dalībvalstīm, tā arī nav Spānijas prezidentūras iniciatīva. Tā ir iniciatīva, kas nāk no tūkstošiem sieviešu, tūkstošiem upuru, kas nav tikai sievietes viena skaitlis, kas ir NVO veivrīcībā, ir 2500 sieviešu, kas ir bijušas par upuriem šādiem noziegumiem, kas ir zaudējuši dzīvību, un to nedrīkst neņemt vērā. Šobrīd Spānijā ir uh, sagatavoti vairāki desmit tūkstoši aizsardzības rīkojumu. Un ja mēs šo skaitļus izmantojam, tad Eiropā varētu būt gadā ap simt tūkstoši aizsardzības rīkojumu. Tie ir ļoti tuvināti skaitļi, bet mums ir ar šiem skaitļiem jārēķinās. Pat ja mūsu rīcībā konkrētu datu nav. Tie argumenti, kas tika izmantoti pret, kas vēlreiz pakļauj uh, dažādiem pazēmo, pazemojumiem upuri, kas eh, liek pie, meklēt tam advokātu, ir visai, visai būtiski un visdrīzāk tie rodas vienkārši no nezināšanas. Ir nepieciešams veikt eh, ietek, E, priekšspēdi, lai mēs varētu apzināties to, ka šī iniciatīva nepārkārt konkrētas juridiskās tradīcijas, bet ir paredzēts, lai varētu celt mūsu kapacitāti, izveidot adekvātus uh, instrumentus. Un, ja šis instruments būtu efektīvs tikai vienam upurim, jau tas būtu tā vērts. Cik viena iniciatīva, kas uzlabo situāciju, kuru mēs apspriežam šodien, tai ir jāņem vērā Eiropas eh, kompleksā situācija. Ir jāņem vērā tas, ka mūsu juridiskās tradīcijas ir atšķirīgas, bet mēs eh, nesāksim eh, diskvalificēt šīs tradīcijas un šo iniciatīvu norādot to, ka tā nebūs efektīva. Un tāpēc mēs aicinām komisiju, lai tā nākotnē pārdomēs savu pozīciju, lai varētu nodrošināt mūsu rīcībā efektīvu instrumentu. Un atsevišķi punkti ir paredzēti, lai varētu uzlabot sākotnējo tekstu un uzlabot e, upuru situāciju, bet ir ļoti svarīgi no mūsu viedokļa uzstāt uz preventīvo darbību, uz datu apzināšanos, un tāpēc mēs strādājam šajā virzienā, bet šis teksts tikai tagad sāk savu patieso ceļu starp, pie tā strādājot referentiem konkrētajās grupās, eh, lai, pie tā, lai šis teksts būtu labāks un sasniegtu nospraustos mērķus. Paldies, Romero kundze. De... Un tagad mēs eh, papildināsim šo prezentāciju par ziņojumu. Un to turpinās no FEM komitejas Himenes Beserijos kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies eh, juridiskajam dienestam parlamentā par veiklo darbību un vēlos eh, pateikties par to, ka tas palīdzēja daudz labāk izgaismot šo rīkojumu, tīpaši tad, kad mēs runājam par eh, upura aizsardzības pasākumiem, kas ir ļoti nozīmīgi mūsu, eh, mūsu izpratnē. Es gribētu pateikties Romero kundzei referentei šajā kopīgajā iniciatīvā, kā arī Lībe sekretariātam, FEM komitejas sekretariātam un pilnīgi visiem, kur ir strādājuši pie šī ļoti sarežģītā ziņojuma. Tāpēc, ka turklāt mēs esam saņēmuši vairākas versijas no padomis, ka, kurās mainījās sākotnējais teksts, un mums vajadzēja pie tā pielāgoties, un to visu darīt rekord īsā laikā. E, pie, Turklāt jūnijā mums notiek orientēšanas balsojums. Un tā kā mēs zinām, komisija jau ir darījusi zinām gan publiski, gan mūsu darba sanāksmēs savas šaubas par šīs iniciatīvas legalitāti. Tāpēc mēs sasaucām kopā ekspertu komiteju, kas apsprieda visko, vissarežģītākos punktus šajā aizsardzības rīkojumā. Un parādījās problēma par dažādām juridiskajām sistēmām, kurā tas varētu tikt īstenots un, at, un atšķirībā no katras dalībvalsts tas varētu tikt skatīts vai nu krimināltiesiskā, vai civiltiesiskā, vai administratīvā kārtībā. Tāpat arī vesela rinda ar citām niansēm, kas ir jāizgaismo vairāk. Es domāju, ka gan padome, gan komisija e, mēģina rast risinājumus, lai varētu praktiski īstenot kopīgos mērķus, kuru mēs atbalstām visi, kas ir upura aizsardzība. Parlamenta rokā šobrīd ir iespēja uzlabot šo iniciatīvu, bet šim nolūkam mums rīcībā ir nepieciešama reāla struktūra, lai mēs varētu strādāt šajā situācijā. Mēs skaidrojam juridisko bāzi un pielietojam efektivitāti, un es ceru, ka gan padomu, gan komisija mūs visdrīzākajā laikā informēs, lai mēs varētu strādāt vislabāk apzinoties eh, eh, esošo situāciju. Un jau kā referentes, nu, neraugoties uz eh, grūtībām, ar kurām mēs saskaramies, mēs esam sagatavojuši grozījumus. Grozījumi ir jāpiesniedz līdz 4. jūnijam. Mēs līdz šim datumam pievienosim vairāk grozījumu Un kā jau sacīja Romero kundze, un to atkārtoju arī es, darbs pie šī teksta nebija rozēm kaisīts. Vēlos norādīt, ka upura aizsardzība ir mūsu vadlīnija, un vēlos norādīt, ka upuri ļoti bieži tiek piemirsti, un ir jāliek sadzirdēt šīs balsis. Es eh, gribu ticēt, ka ar šī dokumenta palīdzību varēs tikt labāk pasargāti upuri eh, visā Eiropā un visās valstīs, kurās tie izvēlas dzīvot vai ceļot. Tomēr es domāju, ka mums ir jārīkojas ambiciozāk, tad, kad mēs runājam par upura aizsardzību, par visām sievietēm, kas ir cietušas no piespiedu laulībām, no. Uh, Eh, tāpat arī gribu uzsvērt to, ka ir jāaizsargā upura cieņa. Es ļoti labi pārzinu eh, šo upuru ikdienu. Esmu, to, esmu šo situāciju piedzīv, piedzīvojis savā ģimenē, un upuriem ir jānodrošina tas, ka viņu eh, viņu cieņa tiek aizsargāta. Tas ir norādīts 24. Eh, grozījumā. Tāpat arī ir jārunā par nepilngadīgo aizsardzību. Un mēs nedrīkstam to neņemt vērā, tas ir 40. grozījums. Tāpat arī ir jārīkojas ne tikai pret vienu agresoru vai potenciālu agresoru, bet pret grupām, kas varētu radīt draudus upuriem, tas ir 47. grozījums, vienmēr ņemot vērā upuri intereses un lai izvairītos no tā, ka dalībvalstis uh, patur sev iespēju neatzīt šo orderi. Kā arī uh, līdz maksimumam samazināt visu iespēju skaitu, kād šāds orders, šāds rīklums varētu tikt neatzīts vai neņemt vērā. Tāpēc mums ir nepieciešams ātris konsensus. Tāpat arī es domāju par upuriem, kuriem mums ir jānodrošina juridiskās garantijas, un mēs nevaram atstāt viņu likteni katras dalībvalsts ziņā. Tāpēc ir norādīts, ka gadījumā, ja netiek atzīts šis rīkojums, tiek informēto puris, bet šis punkts, kas ir devītais punkts, man atzinamā, ir konfliktējošs, jo šis orderis ir paredzēts, lai atvieglotu upur dzīvi. Un, ja ir jāuzsāk vēl viens jauns process valstī, kurā, tā, kurā šis upurs ierodas, tad visa tā sākotnējā jēga zūd. Tāpēc mēs vēlamies nodrošināt, lai šāda atzīšana notiktu automātiski, un mēs vēlamies panākt to, lai upurim atkal nav jāatgriežas pa savu sāpju ceļu, pa savu mūku ceļu no sākuma, un nav jāuzsāk viss process no gala. Iedomājieties tālāk, ja būtu jāiesniedz visas apsūdzības no jauna, un kas notiktu, ja būtu kādas formas vai citas nepilnības vai kļūdas. Tāpat arī otrais punkts, kurā ir noskaidrots, kurā ir skaidrots, kādā veidā konkrēti ir e, jānodrošina šī aizsardzība, aizsardzība mājās, aizsardzība vietās, ko upuris e, apmeklē, tāpat arī ekonomiskais atbalsts, un Eiropas e, valstīm ir jārēķinās ar resursiem, lai varētu uh, atbalstīt upuru atbalsta organizācijas, kurās upuri var saņemt, eh, saņemt informāciju atrodoties ārpus dalībvalstīm. Tāpat arī mums ir jādomā par morālo atbalstu un, un morālo aizsardzību asociācijās, kurās tas ir nepieciešams. Tas ir norādīts devītajā grozījumā. Tāpat arī mani grozījumi ir paredzēti uz visu upuru aizsardzību. Es norādu, uz, vēlreiz uzsveru visu, jo šajā gadījumā mēs runājam par rīcību, kas varbūt nevienmēr ir nozieguma vai pārkāpuma, bet var par tādiem kļūt. Mēs runājam par apdraudošām rīcībām. Tas ir norādīts 24. grozījumā. Motīvu izklāsts e, norāda to, ko mēs vēlamies piedāvāt e, padomas priekšlikumiem, e, taču mūsu rīcībā ir ļoti labs instruments, kas var būt par ļoti noderīgu soli upur tālāk aizsardzībā, taču tomēr mums ir jāatrisina eh, visas problēmas, kādas varētu rasties šādu orderi īstenojot. Un e, par šīm grūtībām mūs jau ziņo dažādas organizācijas, piemēram, eh, Brītu organizācija Justice vai arī Eiropas sieviešu lobijas, kas ir apliecinājis savas lielās bāžas. E, Eh, attiecībā uz to, ka varētu rasties diskriminācijas starp dažādu valstu izcelsmes upuriem. Eh, tomēr vēlos norādīt, ka visiem upuriem jātiek aizstāvētiem, aizsargātiem adekvātā veidā visās 27 valstīs, tam ir jānotiek efektīvi, un, viktīviem, eh, un upuriem nevajadzētu atgriezties eh, un uzsākt no jauna šo procesuālo cīņu. Upuriem, eh, upuri interesēs ir jāra, jārod risinājumi un ir nepieciešami maksimāli drīz eh, pabeigt darbu pie šī teksta un es gribētu dzirdēt arī citus viedokļus šīs direktīvas sakarā un kā jau ir norādīts Stokholmas programmā, mums ir jāstrādā pie šiem jautājumiem šī sasaukuma laikā, un upura aizsardzība ir brīvības un tiesiskuma izpratnē. Yes, Paldies, Himenes Beseril kundze, un pirms mēs pārējām pie runātājiem eh, no Libe un FEM komitejas, es gribētu uzklausīt prezidentūras un komisijas pārstāvis. Vamos. Si por favor podemos hacerlo con brevedad, dado que. Un lūgu mums izteikties, eh, izteikties kodolīgi, jo padomis un komisijas pārstāvjiem ir arī citi eh, uzdevumi šorīt, tāpēc vispirms mēs uzklausīsim eh, padomes un pēc tam komisijas pārstāvis, pēc tam deputātus. Lūdzu, jums tiek dots vārds. Paldies, priekšsēdētāji, paldies eh, līdz priekšsēdētāji. Vēlos pateikties visiem par iespēju izteikties parlamentā, apspriežot iniciatīvu, kā, kas jau kā ļoti labi tika norādīts, i, iniciatīvu, ko sagatavojušas 12 dalībvalstis, ne tikai Spānija vien, kuras visas ir atbalstījušas šo iniciatīvu. Un mēs nevarējām gūt labāku atbalstu šai iniciatīvai, jo es tik tiešām gribu vēlreiz uzsvērt to, ka atbalsts bija neredzēts. Tāpat E, ņemot vērā to, ka tik daudzas dalībvalstis ir šo iniciatīvu ir atbalstījušas, e, runa vairs ne tikai ir par 12, bet vairākām dalībvalstīm, un šis teksts atkal tiks skatīts 4. jūnijā. Es gribu pateikties e, visiem dienestiem, it īpaši juridiskajiem dienestam, kas ir strādājuši pie šī teksta, jo galu galā mēs šeit nerunājam ne par ko pilnīgu, pilnīgi jaunu. Mēs runājam par to, ka ir jānodrošina drošība un juridiskais dienests parlamentā ir noraidījis pilnīgi visas bažas. E, un turklāt ir paveicis savu darbu neparasti īsā laikā. Mums ir jāapzinās, ka šis temats ir ļoti sarežģīts un tik īsā termiņā sagatavot visus šos jautājumus, mūsuprāt, e, ir pilnīgi Eh, pilnīgi neticams darbs paveikts, un tāpēc vēlreiz gribu pateikties juridiskiem dienestam par tā lielisko sniegumu. Mēs atbalstām argumentu saistībā ar juridisko bāzi, un nekādu domstarpību padomē šeit nav. Mēs apzināmies, ka to, ka mūsu mērķis, kā jau to norāda juridiskais dienests, aizsardzība. Runājot par eh, ziņojumu, es izteikšos ļoti īsi priekšsēdētāji Kopīgais ziņojums, ko sagatavojušas referentes no Lībe un FEM komitejas, ir ar diviem apzīmējumiem pirmkārt - neparasts un, ot un otrais neparasts. Tas ir ziņojums, kas ir ņēmis vērā veselu rindu elementu, kas ir gan inovatīvi, gan zināmi. Šeit ir runa par statistiku, kas ir ļoti būtisks elements, un diemžēl Eiropas Savienībā uz šodienu mūsu rīcībā nav pilnīga statistika, kuras mēs varētu salīdzināt. Tālāk ir runa par prevencijas kampaņām, par informācijas kampaņām, kas arī ir. Eh, pamat pasākumi, lai varētu nodrošināt aizsardz, eh, aizsardzību Eiropas Savienībā. Un šeit ir runa arī par trešo elementu, šeit ir runa par upura uh, cieņu. Jo pirmkārt, upuris, ko vēlas, ir nevis, nevis kompensācijas saņemšana, bet lai tiktu respektēta upura cieņa. Un tā, šī doma ir ļoti būtiska. Tāpēc, un es arī to ar to beigšu savu stāšanos, es gribu pateikties it īpaši juridiskajam dienestam, es gribu pateikties referentēm, kas ir strādājuši pie šī teksta, pateikties eh, darba grupām, asistentiem, līdzstrādniekiem eh, šajā, par šo darbu, kas ir bijis ļoti sarežģīts visiem, taču rezultāts, kas mūsu priekšā ir, ir rezultāts eh, tik tiešām, tik tiešām lielisks, un Spānijas prezidentūra eh, strādās pie šī tēmata vēl tajā atvēlēto laiku un turpinās šo eh, darbu eh, nākamā Beļģijas prezidentūra. Cerams, ka tā pievērsīs tikpat lielu uzmanību, kā mēs paldies padoms pārstāvu kungs, un tagad mēs dodam vārdu komisijai. Altan, Altan kungam no komisijas. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par ziņojumu un par juridiskā dienesta atzinumu. Protams, ka mums tas būs jāņem vērā. Mēs ar nepacietību gaidām rakstisko atzinumu. Jau no paša sākuma komisija visu laiku ir saglabājusi atbalstu šīs iniciatīvas mērķiem, un tas joprojām saglabājas arī turpmāk. Mēs joprojām atbalstām šos mērķus. Komisija ir nospraudusi augstu prioritāti atbalstot uh, upurus, nodrošināt viņu tiesības. Tā ir Redings kundze augstu prioritātu. Mēs šobrīd skatām šos jautājumus, veicot ietekmes novērtējumu, skatot, kā mēs varētu nodrošināt, lai šīs te vajadzības un tiesības tiktu nodrošināts visās dalību valstīs. Mēs 2011. Eh, gadā nāksim klajā ar piedāvājumiem šeit, uh, kas balstīsies uz šo analīzi, un mēs noteikti gribam sadarboties šeit ar padomi un parlamentu, lai rastu uh, risinājums grūtībām. Tika jau minēts, ka šeit ir ļoti būtiskas vajadzības, proti uh, nepieciešamība saņemt informāciju, upuru, nepieciešamība pēc emocionāla atbalsta Visi šie aspekti tiks ņemti vērā un drīzākajā nākotnē mēs nāksim klajā ar saviem piedāvājumiem. Pagājušajā nedēļā tikās eksperti sanāksmē un mēs varam jums sniegt informāciju par šīs sanāksmes rezultātiem tiem, kas ir e, ieinteresēti šajos rezultātos. Gribētu atkārtot, ka tiešām šis jautājums komisijai ir augst prioritārs un mēs noteikti meklēsim veidus, kā rast risinājumus. Uh, kas būtu piemēroti, balstoties arī uz juridisko bāzi. Paldies! Paldies, Altena kungs! Tagad uzklausīsim parlamenta deputātus. Lūdzu, centieties izteikties īsi, lai mēs varam eh, dot vārdu pēc iespējas vairāk kolēģiem no abām komitejām, ņemot vērā, ka daudziem ir arī citas sēdes šo priekšpusdienu un tāpēc mēs varbūt varētu koncentrēties uz galveno. Vispirms Kirkop kungs. Lielas paldies, priekšsādātāji. Priekšsādātāji, es domāju, ka šis ziņojums ir uh, uh lielisks. Uh, uh, ziņojums, norādot uz mūsu bažām jomā, kas mums ir uh, būtiska un vajadzētu izmantot šo ziņojumu, bet es uh, gribētu īsi runāt kā jurists un kā tāds cilvēks, kam ir pieredze attiecībā uz ģimenes tiesībām un vardarbību ģimenē. Un es gribētu paust savas bažas gan par juridisko bāzi, gan arī par iespējamiem sarežģījumiem, kas varētu izrietēt no Eiropas aizsardzības rīkojuma. Es domāju, ka šeit ir lielas problēmas un dilemmas, kas eh, izriet no dažādajām juridiskajām sistēmām dalību valstīs, nu, arī izriet no tā, ka vardarbība ir dažāda veida un kā pret to attiecas dalību valstīs, un šeit ir arī saikne ar eh, civilo un kriminālu likumdošanu un tāpēc šeit var rasties problēmas. Es domāju, ka ir ļoti būtiski tiešām, lai mēs um, atzītu šo kopējo mērķi, tātad, ka nav vajadzīga sodāmība pirms tiek izsniegts aizsardzības rīkojums. Es domāju, ka e, nebūtu labi, ja būtu tāds miglains un e, neskaidrs um, formulējums, neskaidra pieeja šeit, jo mēs zinām no juridiskās perspektīvas, ja kaut kas ir aptuvens un neskaidrs, tad to var ļaunprātīgi izmantot. Es negribētu, lai te būtu atsauc uz iespējamiem noziegumu upuriem. Es gribētu šeit skatīt definīcijas, to esmu papētījis. Mēs visi esam iespējami eh, noziegumu upuri, un ja mēs cenšamies to izmantot, uh, tādā stringā pieejā, tas var būt problemātiski. Protams, ka mēs nedrīkstam pieļaut vardarbību pret sievietēm visā Eiropas Savienībā, bet šāda fragmentāra pieeja visu apkopojot un e, iekļaujot šeit visādus teorētiskus uzbrukumus vai pārkāpumus, to visu apkopo, apkopojot tādā vienotā pieejā, manuprāt, tas nav sasniedzams, tas nav īstenojams. Un vispēcot gribētu teikt, ka Mums ir zinām vienprātība vairākās jomās, piemēram, desmitais grozījums. Šeit ir ļoti būtiski, lai mums eh, katrā dalība valstī varētu eh, saglabāt, protams, mūsu tiesu juridisko sistēmu un pielāgot eh, to mūsu sistēmām, kas ir teikts Eiropas aizsardzības rīkojumā. Šeit ir ļoti būtiski saglabāt šo skaidrību, un 66. grozījumā tur man ir bažas, kur eh, var atcelt eh, aizsardzības rīkojumu. Šeit jautājums ir par to, ka ka Eiropas Savienība nevar ierīku iejaukties aizturēšanas jautājumos, un, kā jau es teicu, te ir jābūt spriedumam, vai nu tas ir krimināltiesisks spriedums, tā tad eh, kāds ir sodīts, vai arī civiltiesisks spriedums, un tas šeit neiet tajā virzienā, un tāpēc eh, šeit ir problēmas. Priekšsēdētāja kungs, jā, protams, eh, tas ir labs priekšlikums, bet no juridiskās bāzes viedokļa es nedomāju, ka tas ir atbilstoši. Es nedomāju, ka. Uh, Uh, ja mēs uh, šeit uh, izvēlēsimies tādu vispārīgu pieeju un tādu miglainu pieeju, tas nebūs neviena interesēs. No mūsu puses mums vajadzētu nodrošināt, ka jebkas, ko mēs šeit darām, Eiropas parlamentā būtu praktiski sasniedzams, lai tiešām aizstāvētu potenciālos noziegumu upurus. Paldies! Paldies, Natālija Grīsbek, lūdzu! Merci, uh, je vais essayer. Paldies. Es mēģināšu ļoti īsi uzstāties. Paldies, ka devāt man vārdu. Un, protams, no manas puses arī es gribu pateikties referentiem un arī dažādajiem darbniekiem, kas ir strādājuši, sadarbojušies, lai sastādītu šo ļoti sarežģīto komplekso tekstu. Daudz no mums jau to uzsver. Un no manas puses arī gribētu teikt, ka. Uh, Man liekas, ka mēs tādam ļoti nozīmīgam posmam pievēršamies veidojot uh, savienību. Diskusējot un pieņemot, kā arī uh, izvērtējot uh, grozījumus pirms uh, balsošanas. Protams, ka mēs visi uh, piekrītam tam, ka tas ir solis uz priekšu, ka šī iniciatīva, kas uh, tiek uh, tagad izteikta, uh, dodas uh, ātri uz priekšu. Uh, Esmu nedaudz um, arī pārsteigta uh, un paldies, piemēram, par uh, juridiskā uh, dienas darbu parlamentā, kas uh, daudz ko ir noskaidrojuši. Es esmu bijuši ļoti nu, tāda uzmanīga un iesaistīta, jo šī juridiskā bāze ir ļoti, ļoti sarežģīta. Un, protams, ka mēs visi esam vienoti tai domā, ka šis. Uh, tiesību jautājums ir ļoti, ļoti sarežģīts, un, tas, un tiesības ir ļoti strikts jautājums, un uh, arī interpretācijas jautājums. Tā, nu, tās nav eksaktās uh, zinātnes. Tas, kas jauns, un, manuprāt, īpašs novērtējums ir tam, ka šīs divas komitejas kopā ir strādājuši FEM un LIBE. Bet tāpat um, jaunums ir tas uh, pamatā, uh, ir šī e, drošības un upuru aizsardzības uh, attiecināšana arī uz uh, iespējamiem upuriem. Tas ir revolucionāli patiesi. Un tas tika izteikts arī parlamenta juridiskā dienesta vērtējumā pagarinot šādas pasakums, bet, nu, būtībā balstoties uz šo tekstu, ja tas tiks uh, turpināts, tad mēs būtībā pilnībā atbilstam trešam līgumam pamatā. Un līdz ar to mēs atbilstam šai izpratnē par Eiropas Savienību, proti brīvi pārvietoties, droši pārvietoties tieslēt, tiesiskajā telpā. Tās ir plašas ambācijas, un varbūt, ka mēs dodamies pat vēl tālāk mūsu acīs, aizsargājot kopumā, un tas ir vairāk nekā tikai šī pamata bāze, aizstāvot upurs, tas ir šis pagrinājums un, un, un paildzinājums, tas ir ļoti e, kas īpašs. Un divi, nu, tā pavisam īsi sakot, jā, protams, e, gan viens, gan otrs e, pasākums mēs esam visi devuši kādus elementus, papildinājumus kopā ar visiem kolēģiem. Un, protams, ka praktiskā ieviešana, kāda pēc tam sekos, ievēršot šo, šo tekstu, tas nebūs vienmēr ļoti vienkārši. Uh, Nu, teikt, ka tas būs sarežģīti, protams, ka tā tas būs, un nevienmēr tas būs tāds vienkāršos pasākums, bet es domāju, ka ar šo mm, tekstu mēs patiesi pievēršamies tādam ļoti, ļoti nozīmīgam uh, jautājumam veidojot, turpinot veidot Eiropas Savienību, un tas pārsniedz uh, tikai tieši mūsu divu komiteju uh, kompetenci. Tagad Anģelīlī kundze. Paldies, priekšsādātāja kungs. Mums noteikti vēl būs laiks veikt dažādus labojumus, izcelt atsevišķus punktus, lai šis teksts patiesi kļūtu tik vien labs, cik iespējams, un lai patiesi tas atbilst arī tam, kas ir nepieciešams, un arī tām tiesībām, kādas mums jāpiešķirt upuriem. Es sākumā gribu pateikties abām referentēm. Es pilnībā piekrītu tam, ko jūs teicāt. Tajos jautājumos, kurus jūs šodien prezentējot, es pilnībā varu, teiksim, atpazīt arī manas nostādnes. Es nevēlos vēlreiz atkārtināt to, ko jūs jau teicāt. Bet, nu, protams, ka ir uh, svarīgi pasvītrot to, ko juridiskais uh, dienests arī teica. Un es domāju, ka vēlreiz jā pasvītro tas, cik liels aptvērums tam visam ir. Tas ir patiešām nu, tāds revolucionārs solis. Jā, revolucionārs tas ir tāds uh, skaļš vārds, bet es domāju, ka šis atzinums juridisko dienestu sastādīts ir patiesi, kas ļoti, ļoti nozīmīgs, jo viņi mm, ar šo atzinumu paziņo, ka uh, šis uh, aizsardzības uh, rīkojuma izpratnē nepievēršas tikai preventīvam, profilaktiskam pasākumam, kas papildus vēl uh, būtu, kas vienā valstī būtu uh, atzīts un otrā varbūt nē, vai kaut kādā citādā veidā atzīts, bet gan juridiskais dienests patiesi pasvītroja to, ka aizsardzības uh, rīkojums ir tiesības, ka ir šādas tiesības. Uh, uz šo pasākumu un ka tā ir uh, neatņemama sastāvdaļa personu tiesībās, uh, respektīvi upur tiesībās. Un es domāju, ka līdz ar to mēs runājot par tiesībām un par upur tiesībām redzam, ka tās tiek stiprinātas. Un ļoti būtiski stiprināts. Es domāju, ka nu, nepietiek vienkārši tikai uh, aprobežoties ar to, ka tiek atzīti spriedumi. Es domāju, ka jāpasvītro arī tas, ka tas būtiskākais referents punkts ir atbilstošais līguma pants un ka Lisabonas līgums tiek piepildīts ar jēgu, ar saturu, ka mēs tiešām veidojam šādu brīvības un tiesiskuma un drošības telpu. Visi to uzsver, ka tas ir eh, kas absolūti jauns, ka tā ir liela novitāte, eh, kas ir uh, uh, līgumā ierakstīta, Lisbonas līgumā ierakstīta. Weberkundze. Paldies, priekšsādākungs, paldies arī mūsu parlamentu juridiskajam uh, dienestam. Un, un, manuprāt, šis ekspozē bija ārkārtīgi skaidrs. Mēs redzam, ka ir divi šie redzējumi, padomu un komisija, un šis redzējums kādu. Uh, Parlamenta juridiskais dienests sniedz, ka tas ir tāds dziļāks, vairāk attīstīts, un līdz ar to mēs redzam, ka šis Eiropas aizsardzības rīkojums iegūst mm, tādu ļoti lielu vērtību un varbūt ļoti noderīgs uz uh, upuriem. Man ir pāris jautājumi tieši par juridiskajām niansēm, jo man liekas, ka šī juridiskā bāze ir patiesi ļoti nozīmīga. Jūs pieminējāt trešo pantu līgumā. Un jūs pieminējāt šo uh, noziedzības profilakses uh, punktu un cīņu pret noziedzību, bet tajā pašā laikā jūs teicāt arī, ka tas nav tikai profilakses un nozieguma novēršanas pasākums, um, tas ir aizsardzības uh, pasākums pret personu. Tātad, kuru daļu šajā trešajā pantā jūs īpaši izceļat? Un vēl Vai tad tas nozīmē, ka juridiskā daba šim aizsardzības rīkojuma tajās valstās, kur tā tika iniciēta, nav tik ļoti nozīmīga valstīs, kur tas tiks turpināt? Jo es, man liekas, ka es ļoti labi, teiksim, saprotu to, ka ir, nu, gluži normāli, ja ir iespēja uh, um, sāk tieši nepastarpināti īstenot, nemaz ne, nu, ne jau cauri visām pārējām tādām, uh, pasāk, uh, tādām administratīvām uh, darbībām, jo upurs ir upurs un nu, viss divi ir upurs, bet manā skatījumā tas ir ļoti nozīmīgi, nu es gribu pat to izprast. Un iespējamais uh, upurs, jā, es saprotu, ka šeit varētu būt uh, problēmas. Es negribu nomirt pirms uh, prasīt aizsardzības rīkojumu, ja es esmu uh, saņēmusi nāvas draudus, tad, e, nu, skaidrs, ka es esmu potenciāls upurs un es negribu, teiksim, nonākt slimnīcā uz sešiem e, mēnešiem pirms e, saņemt aizsardzības rīkojumu. Un tas, manuprāt, ir, nu, tā ļoti skaidri un arī saprotami. Paldies, nākošais būs Romēps kungs. Paldies. Um, extremadamente breve. Lo primero que... Paldies. Ļoti īsi. Svarīgi ir iespējas sniegt juridisku atzinumu jo šobrīd juridiskais atzinums mums sniedz lielas iespējas. Eiropas Savienība netiek veidota tikai uz tā, kas ir iespējams, bet arī uz tā, kas ir nepieciešams. Un mūsu priekšā ir nepieciešamība, un tam mēs visi un visas piekrītam. Tāpat vēl gribu atgādināt eh, to, ka neviens nebūs palaids garām juridiskās eh, sarežģītības saistībā ar izpildi un to, cik sarežģīti varētu būt ieviest šo rīkojumu. Tomēr eh, es gribu apsveikt abu referenšu sagatavoto ziņojumu, jo, manuprāt, tas sniedz iespēju meklēt elastīgumu risinājumu rašanā šajās grūtībās, un es domāju, ka referents to dara tādā veidā, kura vismaz uzliek mums kā likumdevējiem vai līdzlikumdevējiem uzņemties atbildību. Arī mums pašiem, lai mēs varētu lietas izskaidrot un paskaidrot pirms tās tiek uzsākts, un nevis, nevis tas būtu jādara upurim, kuram ir daudz mazāk pienākumu nekā citiem šīs problēmas atrisināt. Lūk, to Ar to, ar juridisko atzinumu, tā skaitā mēs redzam, ka esam uz pareizā ceļa, un es apsveicu labo gribu un pārliecību padomei un 12 eh, valstīm ar Spāniju priekšgalā, kuras ir uzsākušas šo iniciatīvu, un gribu uzteikt arī to elastīgumu, Eh, ar kādu komisiju strādā pie šī jautājuma. Manuprāt, bū, eh, bija kļūdaina eh, skatīt šo jautājumu tīri juridiskā veidā, un tas varētu būt bijis vissliktākais vēstījums sabiedrībai šādā tik jūtīgā jautājumā. Tāpēc es gribu uzteikt šo labo gribu abās institūcijās. Es apzinos, ka ir ļoti tāls ceļš ejams, taču es domāju, ka mūsu grupas skaidra pozīcija ir turpināt strādāt pie šī jautājuma un virzināt pie šī ceļa, un noslēgumā es gribu pieminēt vienu ļoti vienkāršu elementu, es domāju, ka pamat elements. E, ka, kuram mūs ir jāpārliecina, ka mūsu rīcībā ir juridiskā bāze, to jau norāda juridiskais dienests, tas ir līguma trešais pāns. Līgumi skaidri norāda, uh, institūciju pienākumu garantēt brīvu pārvietošanos brīvībā un drošībā. Un šis ir teksts, šis ir e, arguments, kam e, mūs ir jāmotivē. Nav vajadzīgi pat citi, lai cik tie būtu sarežģīti, bet šis jautājums ir pamat jautājums šobrīd. Paldies, Romēva kungs, turpina priekšsēdētājs, nākošais runātājs, Kornelija Ēnsta. Dank. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu vispirms tiešām pateikties eh, juridiskajam dienestam par to, ka eh, tik laicīgi mēs saņēmām skaidrojumu par eh, šo te juridisko starta situāciju. Un man, protams, nomierina, kad es dzirdu, ka ir juridiskais pamats un tas ir pietiekams. Un atsauc uz trešo pāntu man šķiet īpaši būtiska, jo tas vēlreiz paskaidro, ko nozīmē brīvības telpa. Uh, Un es gribētu teikt, ka ja apdraudētas personas eh, kādā eh, citā dalībvalstī, kurā ir jāīsteno šis rīkojums, eh, nevar baudīt aizsardzību, tad tā nav brīvības telpa. Un es domāju, ka tādā līmenī mums tas arī ir jāskata, jo prioritāte aizsargāt apdraudētās personas uh, tai ir jābūt vadošajai, un par to mums ir galvenokārt jādomā uh, pie šī jautājuma strādājot. Un paldies abām referentēm, kas ir skatījuši šo sarežģīto un vēl neizpētīto tēmu. Un, um, um Paldies uh, tātad viņām abām par šo te iesaistu un aktīvo darbību. Ir ļoti būtiski, ka mēs strādājam pie šiem jautājumiem, kas man ir īpaši svarīgs Jā, protams, šī ir sarežģīta situācija. No vienas puses ir atšķirīgas eh, tiesības dalība valstīs, no otras puses ir uzdevums, kas eh, Eiropā vienā līmenī ir jāīsteno. Un tāpēc es uzskatu, ka ir ļoti nepieciešams tiešām precīzi formulēt, par kādiem cilvēkiem, par kādām personām šeit ir runa, kas ir apdraudētās personas. Tās ir ļoti precīzi jāuzskaita. Uh, lai e, šeit tiešām varētu panākt e, efektīvu darbību. Un ir arī jānoskaidro, par kādiem kriminālu noziegumiem un arī par kādiem apdraudējumiem šeit ir runa. Piemēram, arī izsakošana un psihiskā vardarbība šeit varētu ietilpt. Tie e, ir ļoti svarīgi jautājumi. Mums jāpasaka, uz kuriem cilvēkiem tas attieksies, un pie tā pieder arī imigranti. Un tur piedaras arī cilvēki, kas ir eh, liecinieku aizsardzības programmās, jo tie ir īpaši apdraudēti. To, es domāju, ir svarīgi šeit pateikt. Un šajos jautājumos mums vēl ir jāpieslīpē lietas. Jā, mēs esam arī par to, lai aizsardzība tiktu nodrošināta, neatkarīgi no tā, vai ir runa par krimināltiesisko, civiltiesisko vai administratīvu tiesisko atbildību. Uh, juridiski varbūt tas nav viens un tas pats, bet eh, apdraudētajai personai eh, tas ir vienalga, kurā jomā šeit ir atbildība. Un tāpēc ir ļoti svarīgi rast kopīgu risinājumu, un es negribu par to, lai tiktu iesniegtas dažādas direktīvas, viena krimināltiesiskajai jomai, viena civiltiesiskajai jomai un tā tālāk. Man liekas, ka tas būtu apgrūtinoši, tas eh, sašķelt visus šos jautājumus un arī sašķeltu uh, tiesības eh, aizsargājumajām personām. Vēl viens punkts, kas man šķiet būtisks. Mēs, protams, iesniegsim eh, grozījumus, bet gribu uzsvērt, ka mēs vēlamies, lai apdraudētās personas tiktu informētas par visiem pasākumiem, uh, kas tiek turpināti uh, uzņēmē valstī, bet mēs vēlētos, mēs nevēlētos, lai kontaktdati, piemēram, uh, būtu uh, pieejami aizsargājumās personas dati. Un šeit uh, referents arī ir mēģinājušas uh, tādā veidā uh, iesniegt grozījumus. Noslēgumā gribētu vēl vienu teikumu pateikt. Uh, Eiropas aizsardzības rīkojums, kas darbotos tikai tad, eh, kad kāds jau ir kļuvis par upuri un kad ir jau nodarīts eh, krimināla nodarījums, tas vairs nav aizsardzības rīkojums. Tad jau ir par vēlu, mums ir daudz precīzāk un plašāk jāpieiet eh, šai aptvērumu jomai, jāņem vairāk, ka vēl būtu joms, kur tam vajadzētu darboties, un tāpēc tiešām mēs atbalstām padomas Uh, idejas, un mēs domājam, ka šajā virzienā lietas ir jāuzlabo, un mēs ceram, ka nonāksim pie kopīgi risinājumu. Danke. Paldies, Roms kungs. Thank you, Mr. President. Uh... Paldies, priekšsādātāji. Ir skaidrs, ka Eiropas aizsardzības rīkojumu var izmantot tikai tad, ja tiek sniegts nacionāls rīkojums, un otrkārt, uh, Uh, valsts, uh, kas uzņem šo personu, nevarēs lemt, vai uh, sniegt aizsardzības rīkojumu vai nē, jo šis jau būs sniegts oriģinālajā valstī, un tomēr varētu vēl runāt par rīkojumu aptvērumu, un tas būs ļoti sarežģīti, kad ir sarež... atšķirīgas tiesiskās sistēmas. Nākamais punkts, kas ir skaidrs, proti persona, kas rada draudus, tiktu informēta par rīkojumu izsniegšanu, un tā tam vajadzētu būt, bet tomēr tas eh, potenciāli šo te apdraudētāju apzi, informē par to, kurā valstī tad uh, uzturās šī aizsargājumā persona. Piemēram, 13. grozījumā tas ir minēts. Protams, ka varētu arī neinformēt par upura uh, atrašanās vietu, bet tas uh, rada papildus draudus, uh, proti, kā apdraudētājs varētu pēc tam teikt, ka viņš atradās pie up upuru tūmā pilnīgi ne nejauši, jo viņš nezināja, kur upurs atrodas. Un nu, šeit mēs uh, runājam par to, ka ja upurs ir no vienas vietas ar apdraudētāju, tad tas varētu dar, not, tā notikt. Es domāju, ka tā vietā, lai būtu jauns Eiropas aizsardzības rīkojums, varētu būt tā, ka pārkāpējs tiek nosūtīts atpakaļ uz savu valsti, tad, kad viņš ir pārkāpis valstī izdoto rīkojumu. Un tad uh, tiesa var izspriest, uh, kāds bija šis rīkojums un kāds bija tā aptvērums. Šī ir reāla problēma, es to saprotu, bet šķiet, ka šeit ir tendence izmantot reāls problēmas uh, kā iegānstu, lai paplašinātu tiesiskās pilnvaras Eiropā. Paldies. Monika Makovei lūdzu. Paldies. Esmu ēnu referente no Lībe puses šajā ziņojumā un es gribētu īsi atsaukties uz trim jautājumiem. Pirmkārt, 15. grozījums, kas nosaka, ka tad, kad tiek ieviestas šī direktīva, dalību valstīm būtu jādomā par pasākumu ieviešanu, lai tiktu uzklausīts aizsargājumā persona. Tas nozīmē, ka būtu jauna procedūra izpildošajā valstī. Es domāju, ka tas iet pretrunā uh, šīs direktīvas mērķim, kas ir ātra upura aizsardzība, un tas arī nav ar nekādu īpašu jēgu, jo aizsargājumā persona jau ir pieprasījusi aizsardzību, un tāpēc šeit nav nekādas vajadzības pēc tā. 13. grozījumā ir arī runa par pienākumu informēt abas puses par šo pasākumu. Uh, tāpēc varbūt papētīsim tuvāk šo procedūru. Otrs jautājums, kur gribēju pieminēt, tas ir desmitajā grozījumā un atsaucas uz iespēju izpildošajai valstī pieņemt pasākumus, un tagad es citēšu, kas uh, Uh, juridiski ir neatkarīgi no uh, Eiropas aizsardzības rīkojuma, no sākotnējā aizsardzības rīkojuma izdota valstī. Es domāju, ka tas arī ir diezgan bīstami. Tas uh, varētu radīt tādu nejaušības principu šeit, un ja ir pavisam cits pasākums, tad, protams, ir jāīsteno zināmas procedūras pret attiecīgo personu. Es domāju, ka šis aspekts mums būtu jāpapēta vēl rūpīgāk. Un treškārt, Savā sarakstā es to biju iekļāvusi un es to minēšu, jo te ir dažādi viedokļi par uh, eh, formulējumu par potenciālajiem upuriem. Mums ir upuri, tas visiem ir skaidrs, ja ir rīkojums pret kādu, un šajā gadījumā mums ir upuris, tātad no juridiskā viedokļa šī persona ir upuris, tātad šis formulējums potenciālais uh, upuris. Uh, vai iespējamais upuris, tas neatspoguļojas juridiskajā formulējumā. Tad, kad uh, personai ir aizsardzības rīkojums, tad šī persona ir upuris, jo iespējamie upuri uh, varētu būt visi, uh, kas atrodas kaut kādā sabiedriskā vietā, kur var notikt uzbrukums. Tātad juridiskā izpratnē šeit ir jāpēta precīzi šis formulējums. Paldies, Silvija Kosta, lūdzu. Really Grazie, Presidente. Intanto, mm, come shadow rapporteur della Commissione FAM. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu Andra referente FEM komitejā. Un sākumā vēlos sirsnīgi pateikties abiem referentiem, jo, referentiem, jo tās kopā ir paveikuši ļoti, ļoti nozīmīgu darbu. Un tas ir tāds ļoti nozīmīgs signāls no abām komitejām. Un šeit arī ir viena tāda kopēja procedūra aizsākt. Gribu arī sirsnīgi pateikties uh, parlamenta juridiskajiem dienestiem, jo tas bija ne tikai ļoti skaidri, bet arī, teiksim, tā dziļi saturiski. Tik uzsvērts arī tas, kā mēs varam šo dokumentu interpretēt un kā mēs varam strādāt ar padomas dokumentiem. Runiet ne tikai par juridisko bāzi, bet arī par to, ka tas varbūt varētu tikt arī vēl vairāk paplašināts. Uh, salīdzinot ar sākotnējo tekstu. Gan A, gan arī D rindkopas tika pieminētas, kā arī Eiropas Savienības līguma trešais pāns un arī Lisabonas līgums. Es domāju, ka tas noveda pie tā, ka mēs šeit redzam, ka spriedumi tiek atzīti. Un šeit mēs runājam arī par to, ka personu tiesības kopumā tiek uh, īstenots uh, tas fakts, ka viņas ir Eiropā un uh, tām ir tiesības tikt aizsargātas no noziegumiem. Un tas ir, nu, teiksim, tāds teksts, kas ir pat vēl spēcīgāks nekā sākotnēji to sākām veidāt. Kā jau teicu, esmu ēnu referentes FEM komitejā. Un uh, gribu uzsvērt, ka tie ir aizsardzības rīkojumi, kas uh, aizsargā ne tikai sievietes. Statistiski vērtējot sievietes ir mm, biežāk nozieguma upuri, bet mēs šeit runājam arī par uh, nepilngadīgajiem, un paldies, ka tas tiek īpaši uzsvērts. Tiek runāts par ģimenes tiesībām, par uh, nepilngadīgo pārstāvjiem, par, uh, tiek runāts arī par citiem iespējamiem upuriem, tika norādīts, piemēram, uz lieciniekiem vai arī citām apdraudētām personām. Es domāju, ka šeit jārunā vispārēji par personām un ka šeit netiek tā specificēts. Un vēl pavisam ātri, man liekas, ka tas ir ļoti nozīmīgi un paldies arī referentēm, jo viņas ir ievērojuši ļoti daudz mūsu piezīmes. Tā tad ir ļoti nozīmīgi, ka upuriem tiešām tiek dot iespēja saņemt informāciju par šo instrumentu un ka šis instruments viņiem būtu pieejams. Piemēram, e, tā sauktais e, Eiropas zaļais numurs, numurs, kurā zvanīt uh, problēmu gadījumā. Par to daudz tiek runāts un ir ļoti interesanti uzzināt, kā uh, darbība tiek veikta šai kontekstā. Tātad, ja jau ir tāda aizsarga iespēja un apdraudošā persona un aizsargājamā persona. Ja tām jāsniedz informācija gadījumā, kad tās dodas uz kādu trešo valsti. Un trešais punkts - pieeja dažādiem instrumentiem un pienākums sniegt informāciju. Mans pārstāvētajā valstī, Itālijā, piemēram, ir aizsardzības rīkojums saistībā ar uh, stalking jeb um, uzmākšanos. Un uh, šis paziņojums vien uh, personai, kas apdraud citu, ka tiek veikta novērošana attiecībā uz viņu, jau tā vien ir eh, ļoti pozitīva. Es domāju, ka upuru aizsardzība un drošība ir šī dokumenta uh, prioritāte. Un tas ir pat būtiskāk nekā apusēja atzīšana. Paldies! Nu, mēs jau esam iekavējuši darbu kārtību, tātad lūdzu eh, tiešām izsakieties īsi jo būs vēl viena kopīga sēde Afgānu Liba komitejai. Tātad lūdzu steidzam izsakieties, lai varam ņemt pie nākamajai. Es izteikšos ļoti ātri. Lieliski ideja, es domāju, šeit mēs varam visi sadarboties, tā ir patiesa Eiropas koncepcija, bet ir daudz, daudz problēmas. Uh, Es gribētu, lai šī ideja tiktu paplašināta, lai būtu aizsargāts ne tikai sievietes, arī bez, pret trafikingu un bērnu tiktu aizsargāt un tā tālāk. Divas galvenās lietas, lai tas darbotos, e, tai ir jābūt spēcīgai likumdošanai. Un viss, ko es šodien dzirdēju, pastiprina manas domas, ka šis juridiskais pamats vēl nav pietiekami spēcīgs. Uh, Jā, mans kolēģis šeit blakus eh, teica, ka varbūt juridiskais pamats nav tik eh, svarīgi. Eh, galvenais ir upuris, un upuris būs kāds, kas neuztic nevienai sistēmai, kas jūtas ļoti nedroši. Un ja kāds likumdošanas akts tās tos neaizsargās, tad tas neko nedos. Otrakārt, uh, radīt uh, likumdošanu, kas nedarbosies visās valstīs, nozīmēs, ka būs viltus cerības upuriem. Un tas varētu novest pie tā, ka um, upuri būs vēl lielākā ri riska zonā nekā iepriekš. Tātad tā ir ļoti laba ideja, bet tas ir jāizdara pareizi. Un es gribētu, lai mums būtu vairāk laika, ko pavadīt pie šī jautājuma. Mēs esam pārāk steidzīgi. Uh, Paldies, liels paldies visiem, kas izteicās, un jo īpaši paldies juridiskajam dienestam par pieliktiem pūliņiem. Mēs dosim vēlreiz vārdu Enšio Pilīlo kungam, lai viņš varētu atbildēt uz konkrētiem jautājumiem, kas viņam tika uzdoti. Lūdzu, jūs varētu arī īsi izteikties. Paldies, priekšsēdētāji kungs, jā. Pavisam ātri Paldies par jūsu atzinīgajiem vārdiem attiecībā uz mūsu sniegto juridisko atzinumu. Un varbūt būtu vajadzīgs pat aizsardzības rīkojums no prezidentūras puses. Kirkopkunga jautājums par juridisko bāzi un par to, ka šajā direktīvā ir daudz sarežģītu punktu. Kā arī jautājums par iespējamo upuri šai kontekstā. Mēs nepievienojam, teiksim, sarežģītus punktus. Šis jautājums ir jau sarežģīts pats par sevi, un es domāju, ka ja ir kas vēl vairāk sarežģīts Nu, tad katrā gadījumā grozījumi, kas sekos, varbūt viesīs lielāku grūtību. Tagad par iespējamo upuri. Es vēlreiz atkārtoju, ka šis Eiropas aizsardzības rīkojums balstās uz pasākumiem, juridiskiem pasākumiem, kas ir nacionālā līmenī aiz, ievadīti. Tātad katra nacionālā autoritāte novērtē, cik tālu ir nepieciešams uh, izdot šo aizsardzības rīkojumu. Un tajā brīdī, kad ir nacionālais aizsardzības rīkojums, Tam tad tiek pievienots šis Eiropas aizsardzības rīkojums gluži vienkārši, lai atļautu šo pagarinājumu, par kur es runāju, paplašinājumu. Un šādā izpratnē es vēlos pateikties Grīsbekas kundzei par to, ka viņa šo mm, domu novērtēja kā tādu ļoti nozīmīgi. Šī direktīva pati, kas Eh, nosaka to, ka tā ir vērsta attiecībā uz eh, aizsargātās personas aizsardzības pagarinājumu, teiksim, tā nav mūsu ideja, šī ir šī direktīvas ideja, proti, nu, personas aizsardzības un prioritāte. Vēbers kundze jātāja eh, gluži pretī, precīzi saistībā ar trešo pāntu un aizsardzības jautājumiem, kāda būs darbība. Tātad krimināla tiesībās Aizsardzības mērķis ir nu kā medaļas otra puse profilaksē, jo mēs šeit runājam par tādu ofensīvu darbību uh, pret iespējamu kriminālu darbību. Un šeit prioritāte tiek dota aizsardzībai. Piemērs 84. pāns līgumā paredz, ka parlaments padome koplēmuma procedūrā var izveidot pasākums, lai iedrošinātu vai atbalstītu dalībvalstu darbību nozieguma profilakses jomā. Un šeit nozieguma prevencija tiek vērtēta kā pārobežu notikums, piemēram, noziegums organizētajā noziedzības vidē, mafijas veikts vai kas tāds. Tātad noziegums jau ir pārobežu noziegums. Tā tad tā ir tāda ofensīva, arī, teiksim, vardarbība ģimenē. Tā nav pārobežu noziedzība, tā ir šī persona, uz kuru tiek attiecināts drošības iedziens. Un ja ir persona, kas saskars ar šādu uh, Uh, vardarību mājās Itālijā, tai būtu jābūt aizsargātai tajā brīdī, kad uh, šī persona dodas uz kādu citu dalību valsti, kur um, šis risks turpina pastāvēt. Un tas ir tas iemesls, uh, kādēļ mēs rīkojamies un mēs redzam, ka šis aizsardzības rīkojums uh, darbojas šajā jaunajā ietvarā, brīvas pārvietošanās ietvarā. Protams, ka Lisabons līgums ir tāds revolucionārs, jo dažādas joms no trešā pīlāra tiek pakļauts kopienas iedarbībai. Un noslēgumā par Kostas kundzes teikto. Ļoti interesanti ir uh, šai skatījumā runāt par šo aizsardzības uh, rīkojumu. Viņa lūdza uh, ievērot to, ka ne tikai sievietes, bet arī nepie, nepilngalīgie un arī uh, liecinieki uh, var tikt iekļauti. Bet, nu, nelaimīgā kārtā, jeb laimīgā kārtā šis uh, aizsardzības rīkojums neskar uh, lieciniekus. Ir ļoti skaidri tas norādīts. Un iemesls ir ļoti vienkāršs. Uh, liecinieks ir persona uh, jāaizsargā kādas darbības dēļ, piemēram, uh, viņa liecības dēļ. Tas, to izrāda jo to izraisa tas, ka šī persona var uh, būt uh, vardarbības upurs. Un ir šāds uh, agresijas risks, nevis tādēļ, ka viņi ir sniegus kādu liecību vai uh, kādā veidā saskārsies kādu noziegumu. Nē, dažās uh, apstākļos tas vienkārši uh, ir tā, ka ir nepieciešama šī aizsardzība. Un tagad pēdējais uh, šīs apusējās atzīšanas jautājums Vēberskundze. Uh, to pieminēja, un uh, mēs runājam par uh, nacionālo spriedumu uh, apusēju atzīšanu. Devītais pants uh, nosaka, ka uh, Eiropas aizsardzības rīkojums ir šis nozīmīgākais, kas nozīmē, ka izpildes valsts tiesneses, tas ir tiesneses uh, citā dalību valstī, viņš vienkārši pārbauda, uh, vai Eiropas aizsardzības rīkojuma parametri tiek uh, izpildīti nevis nacionālo aizsardzības rīkojuma parametru pārbaudi. Viņš vienkārši pārbauda, vai 9. paragrāfa ietveros uh, visi noteikumi ir izpildīti. Bet tas ir aizsardzības rīkojums Eiropas līmenī, nevis uh, nacionālā. Un tas ir šis pievienotās vērtības uh, jautājums visā šajā uh, temata kopumā. Paldies priekšsēdētāji! Paldies, Prelīkungs. Es atgādināšu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 9. jūnijas 12 dienā. Tātad 9. jūnijas 12. dienā līdz šim laikam jūs varat iesniegt grozījumus. Paldies visiem deputātiem, kas eh, šeit deva ieguldījumu, jo mums ir maz laika, tāpēc arī pāriesim pie nākamā darbkārtības punkta, kas ir 14. darbkārtības punkts. Atcerieties, ka 13. punkts ir atcelts, tad tagad mēs runāsim par uh, uh, pastrinātās sadarbības procedūru attiecībā uz likumdošanu, kas attiecas uz uh, šķiršanos un atšķirtību. Lībe un Jūri komitejas šeit sadarbojas. Jūs atcerēsieties, ka 2008. gada oktobrī Eiropas parlaments konsultāciju procedūru ietvaros pieņēma atzinumus, uh, apstiprinot uh, grozīto komisijas priekšlikumu, bet tagad Eiropas uh, parlaments ir konsultācija procedūrā par pastiprinātās sadarbības procedūru par šo dokumentu. Um, attiecībā uz regulu, kas ievies šo iniciatīvu. Pastiprinātā sadarbība tiek piedāvāta attiecībā uz konkrētu procedūru jūrī, jo varēja rast vienošanos. Es atvainojos, nevarēju rast vienošanos padomē par šo dokumentu. Un mēs uzklausīsim Gebhardas kundz. Lūdzu, jums vārds, Gebhardas kundz. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Jā, paldies, priekšstādātāji kungs. Es eh, nerunāšu šodien par saturu jo 10. jūnijā mēs šajā komitejā to varēsim plašāk izskatīt. Es paskaidrošu tikai procedūru, lai kolēģi un kolēģi zinātu, par ko mēs šeit runājam. Eiropas komisija 2006. gadā iesniedza likuma projektu. Bet pēc Nicas līguma un arī Lisabonas līguma ģimenes tiesību jautājumos, proti apusēja atzīšana šajā jomā, ir nepieciešama vienbalsība ministru padomē. Un mēs redzējām, ka šķiršanās spriedumu apusējas atzīšanas jautājumos nu vienkārši šāda vienbalsība nebija nodrošināma Tādēļ padomu 2008. gadā oficiāli paziņoja, ka mēs šo vienbalsīgumu nevaram panākt, un tādēļ mums jāpārtrauc šī procedūra. Katru gadu 16 miljonu uh, laulību tiek slēgts, uh, kad uh, daudz nacionāls ir šīs laulības. Un bez tam daudzās valstīs arī strādā cilvēki, un ļoti bieži ir sarežģīti, jo nav skaidrs tieši, kurš tiesnesis ir atbildīgs, pēc kurām tiesībām būtu šī šķiršanās jāvēl. Un tā ir pāri, kas vēl šķirties, bet viņi neatrod tiesnesi un arī nesaprot, kurš ir tiesības, tiesība bāzi, pamatoties, kur būtu jāšķirs. Jau pagājušajā sasaukumā bija referenti un tiekoties ar šo komiteju, torej, ar toreizējo baro kungu komisāru runāja, vai tāda padziļināta sadarbība nebūtu jāveido dalību valstu vidū, lai šīs problēmas pilsoņiem tiktu atrisināts cik vien iespējams. Mēs nevaram šos jautājumus visu laiku atlikt, un ar Lisabonas līgumu mēs zinām, uh, ka tādu risinājumu uzreiz nespēsim atrast. Saskaņā ar Lisabonas līgumu deviņām valstīm jāiesniedz šāds pieteikums. Deviņas valsts tādu pieteikumu patiesi iesniedza. Francija, Rumānija, Bulgārija, Ungārija, Austrija, Spānija, Itālija, Slovenija un Luksemburga. Uh, iesniedza šo līgumu. Tās ir precīzi deviņas valstis - Vācija, Beļģija un uh, Lietuva ir pievienojušās. Uh, Grieķija atsauca uh, savu iesniegumu, nezinu kādēļ, uh, apjautāšos un lūkšu vēlreiz pārdomāt šo soli. Esmu uh, uzturējis kontakts ar Svifkaks kungu atbilstošo. Uh, jūri komitejas referentu. Mēs ļoti atklāti par šo jautājumu runājām, lai skaidrotu, kā vēlamies turpināt darbu. Padomu 3. un 4. jūnijā sanāks kopā tiksies un šī padziļinātā sadarbība. Par to tiks runāts. Līdz ar to uh, jūri komitejas lēmums jāpieņem uh, pirms uh, šī datuma. Es ceru, ka jūs piekritīsiet man, ka es teicu, ka nav nepieciešams, jo mēs runājam šeit par juridisko bāzi. Uh, lai mēs atzinumu tikai par šo vienu juridisko punktu sastādītu Liba komitejas vārdā, bet ka mēs piekrist tam, ka Liba var balsot, lai uh, aizsākt šo procedūru, lai mēs patiesi varētu sākt pievērsties saturiskajam darbam. Un vienojoties, tiksim, ar man tas tik darīts lai tādu ļoti būtisku sadarbību veiktu, tādu padziļinātu sadarbību mēs nevaram starp komitejām aizsākt, bet nu, tādu saturiski padziļinātu uh, e, darbību. Un uh, pulkstens desmitos šodien juridiskā komiteja balsoja par šo jautājumu vienbalsīgi. Nobalsoja, uh, kā tāda uh, padziļināta sadarbība padomē var notikt. Un es domāju, ka nu, tas ir tāds ļoti labs solis, jo mums jāatrisina šis jautājums, mums jāatrod risinājumu. Un, kā jau es teicu, nu, tieši šodien negribēju saturam pievērsties, par to mēs varēsim runāt vēlāk. Uh, ar kolēģi Svifkas kungu no jūri komitejas vai nu nākošu vai aiznākošu nedēļu tikšos, un ja jūs tam piekrītat, tad tieši uzreiz pēc tam es tikšos ar referentiem, ēnreferentiem Lībe komitejā, lai viņus uzreiz informētu, un tad mēs varētu 10. jūnijā balstoties uz šo bāzi eh, diskutēt saturiski par to, cik tālu vēlamies doties. Uh, Jo ir šeit tādi pāris punkti, par kuriem vajadzētu runāt. Jo sākotnējais komisijas priekšlikums bija vērsts uz uh, to, kā izvēlētos tiesnesi un arī tiesības uh, šķiršanās uh, procesā būtu jārunā padomu to nedaudz sašaurināja un mums jādiskutē par to, vai mēs to varam akceptēt. Uh, vai a, nebūtu saprātīgāk to drīzāk paplašināt. Bet, nu, kā jau teicu, ka to mēs 10. jūnijā varētu darīt. Un vienojoties ar ēnu referentiem, kāds īsti ceļš un kādā virzienā vēlamies doties, un tad varam arī atbilstoši diskutēt. Ja piekritīsiet, tad es ar padomu un komisiju vedīšu sarunas, lai redzētu, kādā virzienā darbība tiek turpināta. Un ceru, ka pavirzīsimies uz priekšu. Neformāli dzirdēju, ka ja 3. 4. jūnijā padomu pieņems lēmumu un aizsākt oficiāli padziļināto sadarbību, tad tā būtu pirmā reize, kad tas vispār e, Eiropas e, tiesību jomā notikt un ka būtu vēl trīs valsts, kas e, pēc tam pievienoties. Un e, procedūra ir tik, teiksim, atklāta, ka jebkurā stadijā dalībvalsts, kas tajā vēl nepiedalās, var pievienoties, var iesaistīties. Šeit nav uh, pirmās un otrās pakāps uh, tiesību jautājums. Katra valsts var iesaistīties. Un es domāju, ka būtu ļoti labi, ja vienā noteiktā brīdī visas 27 Eiropas Savienības valsts strādāt šādā izpratnē kopā. Bet, nu, tas, man liekas, vēl būs kādu brīdi jāpagaida. Gephardt. Paldies. Paldies, Gebhards Kunz, par šo te prezentāciju. Tagad mēs zinām, kas notiek. Šī pastiprinātā sadarbība, es saprotu, ka prezidentūra, nu, ne prezidentūra, ne komisija nevēlas izteikties, vai tas tā ir. Ne, viņiem tas nav jādara. Labi, tad tagad uzklausīsim deputātus. Anģelīlī Kunze. Grazie, prezident. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es gribēju, protams, vispirms pateikties eh, sirsnīgi Epārds kundzei par eh, viņas teikto, un vēl gribēju piebilst dažus faktus, kas skaidri parāda, cik svarīgs ir šis temats. Oficiālie statistikas dati vērsta, vēsta, ka Eiropas Savienībā apmēram 300 tūkstoši startautisku laulību tiek noslēgts. Un šeit mēs tiešām runājam par laulībām, par juridiski atie, atzītām savienībām. Protams, tad ir citas eh, vēl kopdzīves formas. Tātad šeit ir uh, runa par jautājumu kur, protams, ir runa arī par to, kura tieslietu sistēma ir noteicošā a, gadījumā, ja pāršķiras, un tas skar aizvien vairāk a, pilsoņus. Un es domāju, ka a, dalība valstis ļoti labi ir darījušas pieprasot pastiprināto sadarbību šajā jomā, un tā būtu arī pirmā reize, kad šāda procedūra tiek piemērota, jo patiesībā šeit ir runa par steidzamu jautājumu. Un uh, Eiropas likumdevējs tiešām ir iekavējis uh, un nav izdarījis to, kas ir jādara. Gribētu uzsvērt vēl vienu lietu. Šeit tiešām ir tāds uh, tiesiskais vakums, un uh, no tā cieš tie vājākie. Bieži vien tās ir sievietes, varbūt nevienmēr, un tomēr laulībā uh, sastāvošie no tā cieši un arī nepilngadīgie bērni no tā cieši. Gebhardas kundze iepriekšējā sasaukumā bija um, starpniece attiecībā uz uh, bērnu tirzniecību. Šajā sasaukumā es esmu referente. Katru gadu ir tūkstošiem bērnu, kas kļūst par strīdu sābolu starp vecākiem, un uh, bieži vien tiešām te ir runa par nolaupīšanām. Proti viens no vecākiem vairs nezina, kur viņa bērna atrodas. Tāda gadījuma ir, un tas notiek vienkārši tāpēc, ka Eiropā vēl nav pietiekami instrumenti, lai šo problemātisko situāciju risinātu. Noslēgumā vēl viena lieta. Es domāju, ka Um, nolūks veicināt elastību šajā sektorā ir ļoti interesants. Un uh, centieni rast uh, tādus samierinošus risinājumus, uh, miermīlīgus izlīgumus, tas arī ir interesants variants. Visādi citādi rastos tāda situācija, kad uh, ja kāds no partneriem vēlas iesniegt šķiršanās prasību, tad viņš eh, steigtos varbūt eh, pirmais eh, nokļūt tiesā, lai iesniegtu šo prasību, jo tad viņam būtu izvēle un tad viņš varētu sev labāko situāciju panākt. Un tas nav pieļaujami. Šādu rīcību mēs nedrīkstētu turtāk iedrošināt. Paldies! Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms eh, man ir liels prieks, ka eh, šis Gebhards ziņojums eh, ir sastādīts. Ar Gebhards kundz mēs ļoti labi pagājušajā sasaukumā sadarbojāmies par šo tēmātu. Es gribētu tiešām atbalstīt viņas uh, projektu, bet ar smagu sirdi, jo mēs droši vien abas labprātāk būtu redzējušas Eiropas risinājumu un bija diezgan skumīgi konstatēt, ka ir viena dalībvalsts, kas eh, visu izjauca. Es pati esmu redzējusi virkni gadījumu, kur tieši sievietes ir kļuvušas eh, upuri situācijās kad eh, šķiršanās bijušas ļoti smagas. Uh, un problemātisks. Um, un tas tiešām ir žēl, ka tas tā ir. Um, man liekas, ka tiešām vajadzētu izvairīties uh, no šādām situācijām, cenšoties rast tādu visaptverošu risinājumu. Toreiz uh, šis, uh, šī vienošanās nenotika, bet tas jau nenozīmē, ka mazāk cilvēku šķiras. Viņi vienkārši šķiras ar lielākām problēmām. Uh, Un tāpēc gribētu atbalstīt jūs priekšlikumu, lai vismaz vienu solītu varētu spērt uz priekšu. Un tad man ir jautājums. Eh, es eh, neesmu konstitūcijas eksperte, bet es gribētu jautāt, kāda ietekme Eiropas parlamentam vispār šeit būs. Un otrs jautājums - padome šī Uh, priekšlikuma aptvērumu sašaurināja, mēs to labprāt paplašinātu, bet vai mums vispār ir tāda iespēja šeit kaut ko tādu darīt? Un tad vēl mani interesē vēl viena lieta. Jūs teicāt, ka ja šis priekšlikums par pastiprināto sadarbību tiks pieņemts, tad uh, ir vēl trīs dalībvalsts, kas ir gatavs tam pievienoties, un es labprāt uzzinātu, kuras ir šīs dalībvalstis, jo es ceru, ka arī mana dalībvalsts būs šajā priekšlikumā iekšā. Un uh, varbūt mums drīz būs jauna valdība mūsu valstī, un ja mūsu politiskā partija tur piedarēs, tad es uh, tiešām centīšos par to iestāties. Vai vēl kāds deputāts vēlas izteikties, vai ir kādi jautājumi vēl? Ok. We thank you. Liels paldies. Uh, Paldies, ka mēs tiešām varējām ātri izskatīt šo jautājumu. Paldies, Gebhards kundze, par prezentāciju. Jā, un jā, varbūt, ka mēs eh, varētu jūs uzklausīt vēl. Jā, paldies, pavisam īsi. Es eh, negribu pārāk ilgu laiku šeit aizņemt, bet Anģelīlī kundze un arī Sofija to minēja kas mums ir jānovērš. Mums ir jānovērš, ka šī te eh, sācensība eksistē, eh, jo tas vēršas pret sievietēm. Un otrkārt, eh, ja nav savstarpējas atzīšanas iespēja, šķiršanās faktām, tad tas ir jārada šāda iespēja. Un par Sofijas jautājumu šīs trīs valstis šodien nevar nosaukt. Dažkārt ir uh, informācija, kas ir pieejama, bet es tomēr gribētu, lai valstis pašas par to paziņo, un es ceru, ka tās to darīs. Kas attiecas uz apšvērumu paplašināšanu, to es nezinu, vai mēs to varam izdarīt, par to man ir jārunā ar juridisko dienestu, man vēl bija, nav bijis laika to izdarīt. Bet tiklīdz tas būs iespējams, un pat ja tas. Uh, no juridiskās bāzes viedokļa nav iespējams, mums vajadzētu tomēr rast veidus, kā mēs varētu norādīt, ka tas mums ir svarīgi, lai tas būtu pēc iespējas tālajošāks priekšlikums, līdzīgi kā mēs iepriekšējā sasaukumā to darījām. Tur jau ir dažādas iespējas to paust, šo mūsu vēlmi, un ar dalībvalstīm par to diskutēt. Kas attiecas uz pastiprināto sadarbību? Mums ir uzklausīšanas procedūra kā parlamentam. Tas nav koplēmums, un tas ir arī viens no iemesliem, uh, kāpēc man nepatīk tas viss. Un, protams, Sofija to zina, ko to viņa arī teica. Iepriekšējā sasaukumā es vienmēr teicu, ka ir jābūt Eiropas līmeņa likumdošanai. Tas ir vissaprātīgākais variants, jo tas nodrošina aizsardzību visiem pilsoņiem un pilsonēm. Bet, kā jau teicu, viena dalībvalsts to visu izgāza Un uh, bija daudzas dalībvalstis, kuras vilcinājās, es devos uz šiem te valstu galvaspilsētām, centos viedokļus apvienot, bet viena valsts to visu izgāza, un tas tiešām ir žēl. Šīs valsts parlaments pavisam skaidri pateica valdībai, nekādā gadījumā mēs nepiekritīsim, un tāpēc tas viss ir bloķēts un nav iespējams panākt Eiropas likumdošanu šajā jomā un turmākajos piecos gados noteikti tas nav iespējams. Tāpēc esam spiesti izmantot šo pastiprinātās sadarbības instrumentu, lai vispār kaut kas kustētos uz priekšu, lai tiem pilsoņiem tajās valstīs, kuras piekrīt šeit piedalīties, lai vismaz šajās valstīs tiktu rasts risinājums lai šie cilvēki varētu uzlabot savu situāciju. Nav šeit runa par kaut kādu lielisku, skaistu likumu, bet ir runa par tiesībām un iespējām pilsoņiem. Thank you! Paldies, Gebhards kundze! Neviens vairāk neko nevēlas teikt, tad pāriesim pie nākamā punkta. Nākamais punkts ir 15. punkts nolīgums starp Eiropas kopienu un Pakistānu par atpakaļ uzņemšanu. Šeit mēs skatīsim uh, ieteikumu projektu. Sogorkungs uh, ir referents. Uh. Atgādināšu, ka septembrī 2000. gadā padome deva komisijai mandātu vest sarunas par šādu nolīgumu ar Pakistānu par atpakaļ uzņemšanu. Uh, Sarunas beidzās 2007. gada septembrī, nolīgums uh, tika uzsākts 2008. gada septembrī un 2009. gada martā komisija uh, iesniedz padomē parlamentāriem priekšlikumu par padomes uh, lēmumu uh, noslēgt vienošanos, bet līdz ar Lisabonas līgumu Eiropas parlamenta loma ir mainījusies ļoti būtiski. Uh, Pirms jaunā līguma parlamentam bija konsultācija procedūra, pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā tagad parlamentam ir jāsniedz piekrišana uh, noslēg, nolīguma slēgšanai. Tagad uzklausīsim Sogoru kungu, pēc tam uzklausīsim prezidentūru un komisiju, ja viņi vēlēsies izteikties, un tad, protams, dosim vārdu komitejas def, deputātiem. Lūdzu, Sagorkungs, jums vārds. Egy hónappal ezelőtt találkoztunk utoljára. Paldies. Pirms mēneša mēs tikāmies iepriekšreiz. Un es, mums ir jārunā šeit kopš tā laika par diviem svarīgiem dokumentiem. Viens attiec uz veselību, un otrs attiec uz. Uh, uh, uz dokumentu cīņai pret spīdzināšanu. Šeit ir runa par dokumentu, kura ratificēšana vēl nav pabeigta. Un e, pagaidām vēl nav veiktas darbības, lai konvenciju e, ievērotu. Taču Tad, kad atpakaļ uzņemšana stāsies spēkā, tas, tad arī šīs konvencijas būs spēkā. Brīdī, kad ziņojuma projekts tika sagatavots, šī informācija vēl nebija mūsu rīcībā, tādējādi vajadzēs teksta beigas eh, pārskatīt un formulēt no jauna. No otras puses, tad, kad mēs runājam par izraidīšanas un atpakaļ uzņemšanas direktīvu, tad um, dalību valstīm ir jāpār eh, sekot tam, lai personas tiesības netiktu pārkāptas, un, ja tā tas ir noticis, tad šī persona netiek izraidīta. Eh, eh, par to lem uh, E, ja nacionālai tieši, tiesneši, piemēram, konkrēts gadījums 18. maijā e, tika aizturēts tiesnes Lielbritānijā, kura un šajā gadījumā e, tika pieņemts lēmums, ka šis students būtu pakļauts nāves briesmām izraidīšanas gadījumā, un šāda izraidīšana nenotika. Tāpat arī neaizmirsīsim to, ka cilvēku tiesības var e, tikt pārkāpt citos veidos, un atpakaļ uzņemšana ir saistām ar mūsu drošību. Paldies, Saulorkungs, un pirms mēs uzklausām prezidentūru un komisiju, mēs varam uzklausīt deputātu jautājumus šī dosijai sakarā. Vai kāds deputāts gribētu, Gijomas kundze grib uzdot jautājumu? Jā. Šeit jautājumi jau ir bijuši daudz, mums ir bijušas viedokļa apmaiņas un, un tikšanās ar komisiju, kas bija organizēts par vienošanu nolīgumu ar Pakistānu. Šis jautājums tika skatīts un piezīmes un novērojumi izteikti un šķiet, ka ne pašā nolīgumā, kas ir normāli, ne arī motīvu izklāstā netika rastas atbalstas, ja nu vienīgi e, uzdoto jautājumu zināmas atbalsts. Taču par šiem jautājumiem mēs esam e, daudz runājuši, un motīvu izklāsts ir e, zināmā mērā kariķējošs saistībā ar uzdotiem jautājumiem, un es varbūt varētu atkal ātri E, uzdot e, jautājumus, pie kuriem es vēl aizvien pieturos, un mēs varētu e, domāt par to, kā meklēt atbildes, manuprāt, vispirms. Šeit mēs uzdodam jautājumu par nolīguma savstarpīgumu, lai gan tam vajadzētu vajadzētu tam eh, tikt izmantotam eh, vienā konkrētā virzienā vairāk. Un eh, šeit ir runa ne tikai par Pakistānas izcelsmes pilsoņiem, bet arī trešo valstu izcelsmes viņu vidū lielākā. Lielākā daļa Afga, Afga, ir Afganistānas pilsoņi, abas šīs valstis ir ar nedrošu stabilitāti un mums ir visos gadījumos jādomā par šo personu drošību. Tāpat arī e, šis nolīgums ir retroaktīvs, un tādajādi man rodas divi jautājumi. Pirmkārt, mēs varētu uzskatīt e, Pakistāņus vai Afgāņus Eiropas e, Savienības teritorijā kā bloķēts gadījums, jo viņi ir nokļuvuši šeit pirms nolīgums ir stājies spēkā, un otrkārt, vai tas varētu būt uh, būtu izmantots gadījumos, kad viņa ierašanās ir, ka līgu, nolīgums ir stājies spēkā pēc viņa ierašanās. Un mums vienmēr ir jādomā par to, ka šis nolīgums ar Pakistānu ir izmantots eh, arī lai mēs eh, skatītu Turcijas gadījumu, kur šis nolīgums ir bloķēts. Un man šķiet, ka varētu izmantot atsevišķos gadījumos tā saucamās caurlaides, kas nevienmēr ir vislabākais risinājums. Un tāpat arī Nekas nav dzirdēts no deputātiem par atpakaļ uzņemšanas līgumiem, kas ir noslēgts starp, um, iepriekš noslēgts starp Eiropas Savienību un vairākām citām valstīm. Vai kuri vēl aizvien tiek uh, noslēgti? Tāpat nav nevienas atsaucas arī uz to, kā atpakaļ uzņemšana varētu tikt attiecināt uz nepilngadīgiem, taču e, pilnīgi eksplicīti šīs personas nav izslēgts. Tāpat arī nav atsauc uz to faktu, ka Pakistāna nav parakstījuši Ženēvas e, konvenciju un lasīt franču tekstā tādas provokācijas atsauce uz to, kā Ženēvas konve, e, konvencijas Eh, pārakstīšana vienkārši ir izsvītrot no franču teksta, ir mazliet interesanti. Tāpat eh, vēlos sacīt, ka eh, šis atzinums ir samērā tomēr. Uh, kautrīgs un neņem vērā tās bažas, ko ir paudušas vairākas politiskās grupas, un šobrīd es nevaru to atbalstīt. Paldies, Flotras kundze. Par la dinamiku du débat, je suis pas persuadée. Jā, es vēlos iesaistīties diskusijās, jo jautājumi, eh, kurus Silvija Jom izvirzīja, ir ļoti uh, būtiski. Mēs tos jau esam uzdevuši arī komisijai. Un tagad um, šo jautājumu daudzveidība kāda ir. Nu, varbūt, ka komisija varētu paust savu viedokli, un tad mēs varētu turpināt diskusiju. Es pievienošu tikai vienu jautājumu un tas arī jau ir bijis uzdots, eh, tas ir jautājums, kas skar termiņus, eh, jo 30 dienas pēc atpakaļ uzņemšanas eh, prasības izteikšanas, vērtējot, ka tas ir akceptēts, ka tas ir spēkā, zinot, ka ja nav atbildes no Pakistānas iestāžu puses, un atbildi, kāda bija, spies, eh, bija mm, saņemta ar Eiropas eh, komisijas pārstāvjiem. Zinām, ka nu varētu eh, nepievērsties Eiropas risinājumā, bet tas ir tāds, nu, tāds nepārāk skaidri noskaidrots jautājums. Komisija varētu precizēt, lūdzu, to. Un parlamentārieši, kādu mēs esam, un uh, vērtējot jauno kompetenci saistībā ar Lisabonas līgumu, tas tiešām nav tāds īpaši labs risinājums, ka uh, atpakaļ uzņemšanas uh, komiteja, kas ir uh, izveidota, neievēro uh, parlamentu šos daudzveidīgos jautājumus par uh, neatgriešanas uh, jautājumiem. Uh, tādus uh, afgānieši uz uh, Pakistānu un no uh, Pakistānas uz Afganistānu. Es domāju, ka šie jautājumi, nu tas nav tikai pirmais uh, jautājums uh, atpakaļ uzņemšanas uh, līguma slēgšanas vēsturē, bet man liekas, ka šodien tas ir nu, absolūti nepieņem Eiropas parlamentam akceptēt uh, šāda veida atteikšanos uzraudzīt šo atpakaļ uzņemšanas salīgumu. Un, kolēģi, atgādināšu jums, ka Antonio Gutieres pats kavējās, viņš nezināja raudāt vai smieties. Komisija visu laiku norāda uz uh, centieniem, lai sasniegtu šo readmisijas līgumu, lai arī nepolitiski, ne morāli fakts, uh, ka Pakistāna ir pirmā valsts, kas uzņem bēgļus. Mums Eiropas Savienībām vajadzētu padomāt par readmisijas līguma noteikumiem attiecībā uz afgāņu bēgļiem, kādi ir Pakistānā, un Pakistāna būtu šī pirmā un lielākā uzņē, bēgļu uzņēmēja valsts. Bet, nu, es domāju, ka tas tomēr ir diskutējums jautājums. Paldies. Paldies nākošā Vēberskundze. I certainly uh, understand and it's normal. Es saprotu, un ir pilnīgi normāli, ka ir vairākas bažas saistībā ar šo atpakaļ uzņemšanas nolīgumu, it īpaši tad, kad eh, mēs domājam par to, cik demokrātiski ir valsts, cik tā var aizsargāt cilvēktiesības, bet man ir tajā pašā laikā sajūta, ka eh, eh, ļoti daudzas no šīm bažām ir jāskatīs Pakistānas, bet mūsu dalību valstu gadījumā. Un, ja tā tas ir tāda, eh, kāpēc mēs būtu pret, jo ik viens lēmums ir pieņemts saistībā ar personu, kas ir jānosūta atpakaļ. Tas nozīmē, ka dalībvalsts, kas pieņem šo lēmumu, ir īstenojusi procedūru, kas ir sīkā aprakstīta daudzās direktīvās un arī uh, Eh, dalībvalstīm ir jāievēro starptautiskie likumi, kas ir spēkā un kas ir obligāti un saistoši mūsu dalībvalstīs. Tādējādi nelīgumīgas un nelegālas uzturēšanas gadījumā dalība eh, valstī, ja tiek pieņemts izraidīšanas un atpakaļ uzņemšanas līgums, protams, visos gadījumos pirmā uzklausīšana notiek attiecīgajā dalība valstī attiecīgajā juridiskajā veidā, un šajā gadījumā šī persona eh, var izmantot startautisku aizsardzību. Tas nozīmē to, ka lieta var tikt klausīta citā līmenī, un tas nenozīmē vienmēr, ka, ka šajā gadījumā būs runa par personām, kas tiks nosūtīt uz Pakistānu. Šeit var būt tā saucamais domino princips. Un ļoti bieži šie gadījumi ir jāskata mūsu dalībvalstīs. Tad, kad uz mums attiecas atpakaļ uzņemšana Pakistānā. Mēs izpaužam lielākas bažas par mūsu dalībvalstīm, bet tā ir pavisam eh, cita daļa šajā stāstā, jo, manuprāt, kas tad notiek ar tiem, kuru sakarā ir pieņemti lēmumi par atpakaļ uzņemšanu? Viņi neuz, neusturas legāli mūsu dalībvalstīs lielākoties, tie uzturas tā saucamajos eh, izmitināšanas centros, un es nedomāju, ka mēs eh, gribētu, gribētu šādā situācijā viņus redzēt, un nolīgumā mums ir klauzulas iekļautas, kas nozīmē to, ka dalībvalstīm ir jāievēro visa likumdošana, gan Eiropas Savienības, gan starptautiskā likumdošana saistībā ar šīs personas aizsardzību, kur nelegāli uz, uz, uzturs valstī. Un, protams, arī jāņem vērā neizraidīšanas princips un Šajā sakarā, manuprāt, ir ļoti daudz jautājumu, kas ir uzdodami gan Pakistānas eh, lēmējiestādēm, gan arī ļoti daudz ir jāsakārto lietas saistībā ar mūsu pašu teritorijām. Paldies! Ernstas kundze. Dank. Paldies! Sākumā gribētu uzdot jautājumu, ko mēs šeit darām. Mēs uh, ar spēku vēlamies uh, noslēgt atpakaļ uzņemšanas nolēgumu, ka mēs, ar kur, par kur mēs zinām, ka cilvēktiesību nolēgumi netiek uh, akceptēti, netiek parakstīti, un tie centieni, kādi šeit tagad ir, nu, tie nemaz nav pietiekami. Tātad mēs ar spēku varam, no, gribam noslēgt līgumu ar valsti, kurā tiek īstenot vardarbība pret sievietēm, tas ir pilnīgi normāli tur <clears throat> Tur eh, bērni sākot no septiņiem gadiem var tikt ieslodzījumā turēti un divu gadu cietums sots tiek piespriests, piemēram, par homoseksualitāti. Tas ir iespējams. Nu, es tā ciniski runāju. Es domāju, ka patiesi tāda politiska un arī morāla a, a, atbildība jāatgādina, lai mēs patiesi padomātu, ko mēs tagad daram, vai mēs tiešām to gribam. Un a, jāsaka vēl, pirms uzdod jautājumu komisijai un padomēji, es gribu vēl arī teikt, ka jāsaka, ka šāda atpakaļ uzņemšanas līguma noslēgšana, tai būs tāds plašāks efekts, un tās valsts, kurās tiesības vispār netiek e, ievērotas, tad varēs nospēkt arī šādas nolīgumus. Es gribēju to tikai atgādināt, lai mēs patiesi tā precīzi padomātu, ko mēs vispār šeit darām. Un tagad jautājumi. Pilnīgi atklāts ir afgāņu jautājums. Uh, Es nezinu, kāds būtu, jautā, kāds būtu um, risinājums afgāņu, ko tas iespējams skar, kā viņus varētu aizsargāt un um, netikt nosūtīt Afganistānu. Nav uh, atbildes, nav garantijas, un pirms tas tā nav, es vispār nezinu, ko mēs šeit darām. Un es um, nedomāju arī, ka šāda, uh, šāds nolīgums um, vispār varētu tikt uh, atbalstīts. Nākošais jātājums. Trešo valstu piederīgie un bezvalstnieki. Uh, valstnieki. Tiek norādīts uz to, ka pa uh, gaisa ceļiem ieceļojušie tie ir. Es gribētu zināt, kādas īpaši nacionalitātes tiek skars. Kas, kas, ko skar uh, šis punkts? Nākošais dokumenti pilnīgi neskaidri formulējumi, kādi, uh, kāds ir tiesiskais stāvoklis attiecībā uz ceļošanas dokumentiem. Pavisam jautājums, precīzs jautājums. Vai tas, tā būs atsauc uz tā uh, Eiropas uh, um, caurbraukšanas dokumentu? un atpakaļ uzņemšanas komiteju. Daži kolēģi vispār teica, nu, nemaz nav iespējams, ka parlaments netiek iesaistīts. It īpaši šādā nozīmīgā jautājumā Eiropas parlamentam nav nekādas nozīmes. Nu, ko tad mēs vispār šeit darām? Priekš kam tad mēs šādas nolīgumus slēdzam, ja plānojam to darīt? Nemaz nerunāšu par datu aizsardzību, es vispār gribētu ļoti labprāt zināt. Un jā, jūs smaid, bet nu kā tad Afganistātā tiks nodrošināta datu aizsardzība? Uh, saistībā ar šo valstu. Es vispār nevaru iedomāties, kā tas varētu notikt, kā tas varētu tikt realizēts. Pēdējais jautājums. Es gribētu zināt, cik tālu ir divpusēji eh, nolīgumi par atpakaļ uzņemšanu ar Pakistānu vai arī sarunas ar valstīm. Dalību valstīm, kādas sarunas tiek vestas, kādas divpusējas atpakaļ uzņemšanas uh, kādi divpusēji atpakaļ uzņemšanas nolīgumi jau ir noslēgti. Paldies! Tagad Intveldes kundze. Uh, Jā, paldies priekšsēdētājs. Atzīšos, ka es uh, tiešām arī vēl nevaru visam piekrist, un man ir daži jautājumi, pirms es būšu pilnīgi pārliecināta. Mums ir ļoti skaidri jāpasaka, ka šeit nav runa par lēmumu, kas tiek uh, pieņemts dalību valstīs kādu nosūtīt atpakaļ uz Pakistānu. Par to šeit nav runa. Un tomēr tas ir arī būtisks elements šeit, jo atbildība par šādu lēmumu pieņemšanu ir dalību valstīm. Un tās var izvērtēt, un mēs pieņemam, ka dalību valstis uh, ievēro visu spēkā esošo cilvēktiesību likumdošanu, bet vai tas tā ir, es neesmu ne tiesnese, ne juriste, bet kad es redzu dalību valstu pieņemtos lēmumus nosūtīt cilvēkus atpakaļ uz visādām valstīm, es neesmu pārliecināta, ka varu šiem lēmumiem pilnīgi uzticēties. Un eh, ne tikai mēs noslēdzam līgumu ar Pakistānu, bet tieši dalību valsts vēl šeit to darīt. Un tagad jautājums eh, referentam. Pēdējā pantā paskaidrojumā eh, citu apsvērumu sadaļā viņš saka, ka Eiropas Savienībai vajadzētu darīt visu, kas ir tās spēkos, lai nodrošinātu, ka Pakistānas valdība ratificē uh, 90, 1976. gada Uh, dokumentu par uh, civilajām tiesībām un arī ANO konvenciju pret spīdzināšanu vai dažādu nepiedienīgu attieksmi. Ja es to paros saprotu, tad sarunas par šo nolīgumu ilgs tagad jau desmit gadus, ja? Uh, Pakistānai taču būtu bijis pietiekama laika, lai ratificētu šīs konvencijas. Uh, Kas mums liek domāt, ka uh, ieliekot šādu klauzulu rezolūcijā mēs kaut ko panāksim? Kāda iemesla pēc tad viņi to darītu tagad, ja viņi to nav darījuši pēdējos desmit gadus? Kāds iemesls vispār ir uh, Pakistānai neratificēt šīs konvencijas? Es drīzāk gribētu teikt, ka šo konvenciju ratifikācijai būtu jābūt uh, šī nolīguma slēgšanas priekšnosacījumam. Paldies, un tagad būs Sutilkungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Es piekrītu bažām, kuras daži šeit pauda, un tas ir tiešām biedējošs skats, proti cilvēki tiek nosodīti atpakaļ uz Pakistānu, pēc tam tur tiek nogalināti. Tas tiešām ir tāds uh, spēcīgs arguments, bet uh, komisijai gribētu lūgt uh, mani labot, ja es nepareizi saprotu, bet mana, mans iespējas ir. Uh, ka šo nolīgumu nevar izmantot šim mērķim, jo tas nav šī nolīguma mērķis. Šī nolīguma mērķis ir nosūtīt atpakaļ cilvēkus, kuri nesaņem, kuri nevar saņemt nekādus aizsardzību šeit Eiropas Savienībā, un tas ir balsoties uz dalību valstu tiesu pieņemtiem lēmumiem. Tas ir tikai tādos gadījumos, kad cilvēki nevar saņemt aizsardzību Eiropā. Tad viņi būtu jānosīt atpakaļ uz Pakistānu, un tad viņi var tikt nosūtīti. Es domāju, šis ir izšķirošs punkts, jo pretējā gadījumā mēs šeit visu sajauksim. Uh, un balsot pret šo nolīgumu un nepareizo apsvērumu dēļ nevajadzētu. Un nevajadzētu to darīt. Protams, es saprotu Sofijas arguments un citu kolēģu teikto, bet es domāju, ja mēs paudīsim šo argumentu un izteiksim šo loģisko secinājumu Sofiju, tad mēs eh, nevaram vispār nevienu atpakaļ uzņemšanas nolīgumu slēgt nevienu valstu, jo vienmēr uh, ir eh, tādi argumenti, sakot, ka mūsu uh, tiesas nenodrošina pietiekam aizsardzību, pietiekam cilvēktiesību ievērošanu pietiekamā līmenī, kas jums šķiet pieņemams, bet eh, tas taču ir dalību valstu tiesu ziņā pieņem šos lēmumus, un nevis mums šie lēmumi ir jāpieņem. Tāpēc mēs dodam tiesām tiesības to darīt. Mums šeit jābūt piesardzīgiem, jo uh, Bet pretējā gadījumā mēs uh, pazaudēsim to, ko mēs šeit varam panākt un noraidīsim šo nolīgumu nepareizu apsvērumu dēļ. Un šis ir svarīgs nolīgums, jo bez šī nolīguma mēs sūtītu signālu, ka Eiropas Savienība ir teritorija, kas ir visiem pieejama un šeit nav nekāds uh, tiesiskums, bet uh, Es domāju, ka tomēr tā nav, un cilvēki ir jānosiet atpakaļ, ja viņi šeit nekādu aizsardzību nevar saņemt. Pirms uzklausīsim referentu. Eh, es gribētu dot iespēju komisijām padomē paust savu viedokli, īpaši komisijas pārstāvs varētu atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Komisijas vārdā Palman kungs, lūdzu. Vai jūs vēlētos kaut ko teikt? Lūdzu. Yes, thank you, uh, Mr. Chairman. Uh, uh Paldies. Uh priekšsēdētāji. Pirms eh, es, eh, es detalizēti izskatu komisiju uzdotos jautājumus, es pirms gribētu pateikties referentam par eh, sagatavotajām ļoti līdzsvarotajām rekomendācijām, un es gribētu pateikties par ieguldīto darbu. Eh, kuru komisija kopumā apsveic. Tik uzdot ļoti daudz jautājumu komisijai, un atsevišķi no tiem tīri tehniski un ļoti tehniski raksturu, un es arī šos tehniskos jautājumus atbildēšu, taču tas var pieprasīt, zinām, detalizētu skaidrojumu. Taču iesākumā es gribētu sniegt vispārīgas norādes. Es gribētu atbalstīt tos novērojumus, ko vairāk no jums izteica, ka mums vajadzētu skaidri nošķirt at, atpakaļ uzņemšanas procesu un atpakaļ nosūtīšanas lēmumu. Jo atpakaļ uzņemšana ir, ir Eh, process, eh, kas ir saistāms ar personu, kurā eh, neusturas nelegāli citā valstī, un visi piesardzības pasākumi ir jāveic. Un, protams, mēs, kā sacīja Intveldes kundze, varam uzdot jautājumu šajā sakarā nacionālajām lēmēju iestādēm, kuras ir pieņēmuši lēmumu šajā sakarā. Taču šeit ir jāapzinās, tā, e, Eiropas Savienībā mēs balstamies uz principu, ka mēs paļaujamies uz kompetentajām iestādēm šajā jomā. Atpakaļ uzņemšanas process ir tīri administratīvs process. Tas attiecas uz fizisku atgriešanos e, personām to izcelsmes valstīs. Es gribu uzsvērt, ka izcelsmes valstīs, jo lai gan šis nolīgums principā paredz arī iespēju nosūtīt e, personas uz e, Uh, uz šo valsti tādus pilsoņus, kas nav Pakistānas pilsoņi, tad praksē tas tomēr tiek praktiski neizmantots, jo nosacījumi ir ļoti stingri. Tādējādi atpakaļ uzņemšanas process ir administratīvais process, kurš uh, dod iespēju nosūtīt personu no Eiropas Savienības dalībvalsts uz šajā gadījumā Pakistānu. Tālāk ir tik jautājumi uzdoti par šī nolīguma savstarpīgumu raksturu. Tik tiešām praksē tas lielākoties uh, Eh, darbojas ehm, Eiropas Savienības un to dalību valstu interesēs, taču tas nenozīmē, ka mēs uzspiežam Pakistānai nolīgumu. Šis nolīgums ir saruna procesa rezultāts, šis eh, process ilga turpat vai septiņus gadus, un tas deva iespēju savu labumu gūt arī Pakistānai. Un ja jūs skatīsiet kopīgās deklarācijas, kas ir pievienotas nolīgumam, tad jūs redzēsiet, ka šeit ir jautājumi, kas attiecas uz vīzu politiku, uz legālo migrāciju, tās iespējām, un tāpat arī nolīgumā ir uh, vairākas piekāpšanās no mūsu puses. Tādējādi šis teksts nav tāds, ko mēs būtu uzspieduši Pakistānai Pakistānai. Pakistāna ir liela un varena valsts, un nekādā veidā e, Eiropas Savienība šāda veida nolīgums nevar uzspiest tādām valstīm kā Pakistāna. Tālāk vēl viens jautājums, par ko bija runa, bija e, kopējā atpakaļ uzņemšanas komiteja. Tik tiešām tā neparedz to, ka piedalīsies tajā Eiropas parlaments Kopējā atpakaļ uzņemšanas komiteja ir tehniska rakstura komiteja, kas uzrauga nolīguma ieviešanas procesu. Un e, tajā ir iekļaut komisijas un dalību valstu eksperti. E, šī komiteja skata ļoti tehniskus jautājumus, tādus kā kāda veida dokumentus mēs pieņemam papildus tam, kas ir noteikti nolīgumā, kāda veida problēmas, eh, ar kādām problēmām mēs saskaramies un tā tālāk. Un es nedomāju, ka parlaments, kas eh, nav strādājis ar nolīguma ieviešanu, varētu būtu interesēts piedalīties šajās komitejās. Mēs uh, Mēs ar lielu prieku piešķirtu parlamentam vietas. Eh, un mēs dotu parla, iespēju parlamentam iepazīties ar pa, komitejas sēžu protokoliem. Un, kā jau sacīju, iekļaut parlamentu pārstāvis šajās komitejās nebūtu prātīga doma. Tālāk tika uzdots tehnisks jautājums par ceļošanas dokumentiem. Kas notiek ar ceļošanas dokumentu pēc noteiktā 30 dienu termiņa, kad tas ir noticējis? Un šeit es atsaucos uz uh, otro pantu. Uh, attiecīgās valsts pilsoņa atpakaļ uzņemšana, kurā ir norādīts, ka uzņemošā valsts piešķir personai ceļojumu, e, ka izraidošā valsts piešķir personai ceļošanas dokumentu, kas ir derīgs vismaz sešus mēnešus. Un ja nav iespējams atgriezties šajā periodā atpakaļ, tad tā termiņš tiek eh, pagarināts par 40 dienām. Tālāk eh, gribu norādīt, ka par caurlaidi, jeb tā saucamo lesē pasē runājot, tāda dokumenta izmantošana nav paredzēta šajā nolīgumā, bet uh, konkrētajā gadījumā mūsu uh, interesējošais ceļojuma dokuments ir ar termiņu vismaz 6 mēneši, un šis termiņš var tikt pagarināts. Tālāk, kas tad vēl tika jautāts? Jā, ok, the Afgānijas. Um. Par Afgāņiem. Eh, šis nolīgums nav pār Afgāņu nosūtīšanu, atpakaļ nosūtīšanu uz Pakistānu tāda, kāda mēs saņēmām mandātu strādāt pie šī jautājuma, tad mēs runājam arī par pie afgāņu atpakaļ nosūtīšanas plānu. Eh, par viņu nosūtīšanu uz Afganistānu uz brīvprātīgiem pamatiem. Šis nolīgums attiecas uz Pakistāņu pilsoņu atpakaļ nosūtīšanu. Protams, var gadīties, ka uh, Eh, nolīguma ietvaros tiek atpakaļ nosūtīts Afganistānas pilsonis, ja ir jāpiemēro attiecīgie pantā piemērotie nosacījumi, un atkal šie nosacījumi ir ļoti stungri, jo Afganistānim eh, pasē ir jābūt vīzai vai Pakistānas uzturēšanās atļaujai. Un atkal, cik daudz, tad mums ir tāda Afganistāņa, kam ir Pakistānas uzturēšanās atļauja vai vīza tādajādi. Šis nolīgums neatiecas pirmkārt uz Afgāņu izsūtīšanu, bet gan par Pakistānas pilsoņu atpakaļ nosūtīšanu, un šajās dienās ir īpaši arī Turcija tika pieminēta šajā sakarā, mums ir liela nelegālo imigrantu plūsma, kuri ierodas no tur, caur Turciju Eiropas Savienībā un ļoti daudz no viņiem tik tiešām ir Pakistānas pilsoņi, un šis nolīgums varētu tikt izmantots, lai šīs plūsmas pārvaldītu, jo tā tik tiešām ir nozīmīga problēma, ar kur mēs saskaramies šobrīd. Tālāk, kāda tad vēl veida eh, trešo valstu pilsoņi varētu būt šeit eh, iekļauti? Kā jau es sacīju, ir jāievēro nolīgumā izklāstītie kritēriji. Tālāk divpusējie nolīgumi. Vispirms es gribu norādīt, ka uz šo brīdi visas dalību valstis atpakaļ nosūt Pakistānas pilsoņus uz Pakistānu, ieskaitot noraidītos patvērumu meklētājus. Tālāk runājot par divpusējiem atpakaļ uzņemšanas ulīgumiem starp dalību valstīm un Pakistānu, nav neviena tāda izņemot eh, izņemot ar apvienoto karalisti, kur ir saprašanās memorands, kas darbojas no jau pāris gadus, bet ar pārējām dalību valstīm tādu nav. Un man šķiet, ka to es esmu atbildējis uz lielāko daļu no jūsu jautājumiem. Es ar lielu prieku atbildēšu arī uz, uz, uz pāriem, ja tādi būs. Paldies. Thank you, Mr. Palman. Paldies, Palman kungs. Tagad Burgos kungs no prezidentūras lūdzu. Eh, buenos dias. Bueno, no la prim... Sveicināti. Eh, šajā eh, komitejā mēs pirmo reizi runājam par Pakistānas atpakaļ uzņemšanas līgumu, un mēs ļoti rūpīgi Uzklausījām deputātu uzdotos jautājumus, un iesākumā vēlos sacīt, ka šim atpakaļ uzņemšanas no līgumam eh, padomu piešķir ļoti lielu nozīmi, ka tā ir ļoti nozīmīga eh, sastāvdaļa imigrācijas politikā dalībvalstīs un Eiropas Savienībā. Ja netiek parakstīts kopienas nolīgums, tad dalībvalstis var šāds atpakaļnolīgums noslēgt divpusēji, taču tas atkal izraisa lielākas grūtības gadījumos, kuros Eiropas Savienība īsteno savas atbildības imigrācijas politikā. Konkrētajā gadījumā par Pakistānas nolīgumu mēs padomē piešķīrājam komisijai mandātu, lai tā vēstu sarunas un esam vairāk nekā apmierināti ar sarunu rezultātu. Mēs apzināmies, ka šīs sarunas nebūtu nebija vieglas, taču mūsuprāt gala rezultāts ir ļoti saprātīgs un mēs to pilnībā atbalstām. Arī šī paša iemesla pēc piekrītu atbildēm Eh, kurus tikko sniedz komisijas pārstāvis un kurām, eh, kuras mēs pilnībā atbalstām. Katrā ziņā es gribētu atsaukties uz vienu no tematiem, kas eh, ļoti lielas bažas izraisa deputātu vidū pirmkārt par cilvēktiesību jautājumiem. Ir pilnīgi skaidrs tas, ka visas dalība valstis mēs esam apņēmušies un mums ir pienākums respektēt cilvēktiesības, bet es gribētu atkārtot to, kā atpakaļ uzņemšanas eh, nolīgums darbojas pēc tam, kad ir pārbaudīts tas, kā tiek īstenotas, ievērotas konkrētās personas tiesības. Tātad pēc tam, kad tiek pārbaudīts vai ir starptautisks aizsardzības orders. Eh, un tad, kad dalībvalstī ir šāda pārliecība un e, kad var izmantot e, atpakaļ uzņemšanas nolīguma nosacījumus. Un, un es esmu pārliecināts, ka šajos gadījumos cilvēktiesību, pārkā, cilvēktiesību jautājumi tiek ņemti vērā. Tālāk vēl viens jautājums, kas izraisa lielas bažas, ir trešo valstu pilsoņu uh, atgriešana. E, šajā gadījumā es gribētu norādīt, ka galvenokārt ir runa par Pakistānas e, pilsoņu atpakaļ uzņemšanu. Ja mēs runājam par trešo valstu pilsoņiem, šajā gadījumā par Afganistānas pilsoņiem, tie ir e, izņēmuma gadījumi un pašā no, nolīgumā ir norādīts tad, kad ir iespēja tos atpakaļ nosūdīt un ir šo personu rīcībā jābūt Pakistānas izdotam dokumentam, vai tā būtu vīza vai uzturēšanās atļauja, vai arī viņi ir nelegāli un tiešā veidā no Pakistānas ieradušies Eiropas Savienībā, kas nav nebūt tik vienkārši izdarāms no geogrāfiski tik tālas valsts. Tas nozīmē trešo valstu pilsoņu atpakaļ uzņemšana Eh, var tikt piemērots tikai tad, kad šīm personām ir tieša un nepārprotama saikne ar Pakistānu, taču visos šajos gadījumos tiek ievērot tieši tie paši piesardzības pasākumi, tātad neviens eh, netiek nosūtīts atpakaļ uz Paku, eh, Pakistānu, ja dalībvalsts nav pārliecināti par to, ka tiks ievērotas visas cilvēktiesības vai citas tiesības, kas mums ir jāievēro kā dalībvalstīm. Un visu šo iemeslu pēc mēs gribētu jums piešķirt nepieciešamību nozīme šī dokumenta parakstīšanai un gribētu e, paust arī mūsu atbalstu referentam. Paldies! Un tagad, Saugorkungs, vai jūs vēlaties rēģēt uz komentāriem un arī iekļaut komisijas atbildes jautājumi uz jautājumiem visiem, kas attiecas uz juridisko režīmu? Külön meg szeretném köszönni. Paldies! Es labprāt gribu pateikties uh, kolēģiem Vēbers kundzei un pārējiem. Tāpat arī par uh, komisijas un padomas atbildēm. Es sākšu uh, atbildēt uh, un atbildēšu uz Sofijas Intveldes kundzes jautājumu. Varbūt, ka tas līdz šim nav bijis ļoti skaidrs, bet abi uh, līgumi ir ratificēti parlamentā. Proti, uh, Pakistāns parlaments ratificēja abus nolīgumus, un jūs nebijāt droši tieši par uh, tiesas lēmumiem, bet tas bija tāds uh, piemērs, piemēram, Lielbritānijā. Uh, bija personas, kas bija ārestēts uh, par teroristiskiem nodarbījumiem, un vienalga tās nebija at, uh, sūtīts, at, aizsūtīts atpakaļ uz Pakistānu, jo nebija um, drošības par to, ka viņu tiesības tiks uh, respektēts. Es pārstāvu Austrum Eiropas valstis un tomēr uzticos tiesas lēmumiem. Cerēsim, ka Nīderlandē tie ir eh, tikpat eh, laba nosacījuma kā apvienotajā karalistē. Tagad par apusējību. Cilvēktiesības un citi jautājumi es gribēju tikai uh, norādīt. Kā ir iespējams? Kad ar Eiropas Savienības uh, valstis varētu tiktu uh, izslēgts, jo tās nerespektē tiesības. Cilvēku tiesību problēmas ir arī Eiropas Savienībā un arī e, nozīmīgas, tāpat kā Pakistāna. Un atsaukšos tikai uz to, ka tas nav e, tāds partijas viedoklis. Tagad par nākotni. Nolīgums slēgšana nākotnē. Tie tiks noslēgti tā, ka tie nemainīsies. Visā citādi jāmaina ir līguma, un ja ne. Nu, vienkārši noslēgumā es gribētu piedāvāt to, lai ēnu referenti un dažādo politisko grupu pārstāvji uh, plenāra sēžu nedēļas laikā tiktos jūnijā. Es gribētu piedāvāt jaunu diskusiju, lai izdiskutētu vēlreiz šos jautājumus. Paldies! Paldies! Sogor kungs, mēs uh, saprotam, ka šīs procedūras turpinājumā jūs tikt, tiksieties ar ēnu referentiem, organizēsiet sanāksmi ar viņiem, lai apspriestu, kas būtu darāms tālāk. Vai tas tā ir? Jā. Tad tas arī būtu viss par šo darbkārtības punktu. Pāriesim, pāriesim pie nākamā darbkārtības punkta. Tas ir 16. punkts. Tā ir būtiska uzklausīšana. Mums būs uh, Eurojust gada ziņojuma prezentācija. Un um, rēķinamies ar to, ka Eurojust priekšsādātājs būs šeit klāt. Uh, viņu sirsnīgi šeit sveicam. Alēta Viljams kungs, uh, sveicu jūs šeit pie mums, lūdzu, apsēdieties. Good to see you. We welcome Mr. Ale. Sveicu tātad šeit uh, Alēta Viljams kungu. Eurojust eh, priekšsēdētāju. Un eh, tās būs pēdējās 35 šīs rīta sēdes uh, minūtes. Mēs uh, viņu uzklausījām mūsu tikšanās reizē martā. Tā bija pirmā reize, kad viņš pie mums ieradās. Viņš pagodināja Libe komiteju ierodoties un uh, runājot ar mums. Tādas sadarbības iestādes kā Eurojost, kā jūs zināt, ir būtiska sastāvdaļa turmākajā brīvības, drošības un tiesiskuma telpas attīstībā. Šī ir ļoti būtiska un pozitīva attīstība. Uh, kāda Eurojust ir piedzīvojis kopš 2002. gada, kad šī institūcija tika izveidota. Un tas tikai apliecina to, ka šāds instruments ir nepieciešams. Mēs uh, ar interesi uzklausīsim, uh, kas tiek uzsvērts uh, ikgadējā ziņojumā. Uzklausīsim Viljams kungu un pēc tam varēsim diskutēt. Uzstāsies arī pārstāvi no padomas un komisijas. Viljams Kungs, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsādātāji. Paldies par šiem laipnajiem vārdiem un par iespēju prezentēt 2009. Eh, gada Eurojust gada ziņojumu Liba komitejā. Es saprotu, ka man vajadzētu runāt kāds 10-15 minūtes. 10 minūtes, saka priekšsēdētājs. Liels paldies! Es apzinos, ka man jau ir iespēja bijusi šeit runāt jūs priekšā, varbūt kādam liksies, ka esat jau dzirdējuši to, ko es šeit teicu, bet uh, es domāju, ka to var uh, mazināt. Uh, jo 2009. gadā ir notikusi divas būtiskas lietas uh, saistībā ar Eurojust. Pirmkārt, ļoti būtiskas izmaiņas uh, Eurojust nesa uh, juridiskā aspektā tieši Lisabonas līguma stāšanās spēkā un Stokholmas programma arī to ietekmēja. Tas uh, mums bija ļoti būtiski, un arī Eurojust lēmumu publicēšana. Un otrs aspekts, kam es arī pieskaršos šīs īsās prezentācijas laikā, ir izmaiņas pašā gada ziņojumā. Bija ieteikumu, kurus uh, mēs saņēmām, un es saprotu, ka jums visiem ir vismaz angļu valodā šī ziņojuma kopija. Visās uh, oficiālās valodās šis ziņojums drīzumā būs pieejams. Uh, Šeit būs koncentrēšanās uz darbu ar lietām un um, runu ir par šķēršļiem tieslietu sadarbībā Eiropas Savienībā. Sākumā varētu pateikt pāris piezīmes par uh, attiecībām starp Eirojust un Liba komiteju, jo, kā jau es teicu, šis ir pirmais ziņojums, kas tiek prezentēts pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Uh, Un pirmais, ko es gribēju teikt, ir tas, ka Eiropas parlamentām ir atbildības jomas, ir jāizvērtē Eurojust darbība, tas ir 85. pāns Eiropas uh, Savienības līgumā, tātad par Eiropas Savienības darbību, un uh, tur ir noteikts, ka uh, Eiropas parlamentam uh, kopš 2012. gada būs jāizvērtē Eurojust darbība. Uh, Un otra piezīme šajā sakarā ir tāda, ka joprojām tātad jau tiek veikti pasākumi, lai iesaistītu Liba komiteju Eurojusta aktivitāšu izvērtēšanā. Mēs saprotam, ka īsumā, tātad drīzumā būs komitejas brauciens uz Eurojust un 20, uh, tātad 29. jūnijā Libe komitejas pārstāvi ieradīsies Eurojust un piedalīsies uh, sēdē. Uh, Eh, kas ir neformālā darba grupa un būs runa par jauno nosacījumu Eurojust lēmumā ieviešanu, kā to ieviesīs dalībvalsts. Un mēs ceram, ka eh, jautājumi, kas būs apspriest šajā sēdē, būs ar, uh, eh, interesanti arī komitejas deputātiem. Un vēl viena piezīme sākumā. Komiteja, ja nemaldos, jau ir norādījusi, ka Eurojust budžeta budž izpildus apstiprināšana uh, kas ir kompetencē parlamentam, ka tur arī būs runa par Eurojust darbības izvērtējumu. Tātad mēs Eurojustā eh, zinām, cik svarīgs ir jūsu komitejas darbs šajos aspektos. Tā kā nav daudz laika, tad es īsi pieskaršos eh, darbam, eh, tātad ar lietām, ko mēs darām. Uh, ir e, divi e, galvenie aspekti, kas šeit parādās ziņojumā, un pirmais virsrakstība aspekts ir tas, ka dalībvalstis turpina uh, nosūtīt uh, lielu skaitu lietu uz Eurojust. Astoņos vai deviņos gados kopš Eurojust uh, darbojas, tas tika izveidots 2002. gadā, šis lietu skaits ir pieaudzis septiņas reizes, kas ir nosūtīts uz Eurojust. Šis pieaugums ir katru gadu, un ja mēs paraugāmies 2009. gada skaitļus un salīdzinām tos ar 8. gadu, tad ir 15% pieaugums, ņemot vērā tās lietas, kas tiek nosūtīts tālāk Eurojust. Un mēs apmēram 14 tūkstoši lietu skatām gadā. Uh, Eurojust. Un, um, kā jau jūs varat iedomāties, tad uh, tās valstis, kurās ir visvairāk iedzīvotāji, no tām arī nāk visvairāk uh, lietu - Itālija, Francija, Spānija, Vācija, apvienotā karalista un tā tālāk. Un šī tendence turpinās, ka eiro jūs tiek aizvien vairāk izmantots. Vakar pieejamie skaitļi parāda, ka jau šā gada piecos pirmajos mēnešos Eh, mēs esam reģistrējuši 6000 lietu apmēram. Otrs svarīgākais virsraksts, jeb aspekts, runājot par eh, tiesvedību, ir saistīts ar koordinācijas sēdēm. Tie, nu, tās notika eh, pagājuši, kad 131 šāda sēde notika Eurojust ietvaros. Un šeit tiešām ir šī te mūsu uh, pievienotā vērtība, runājot par tiesu sadarbību. Kas tad notiek šajās koordinācijas sēdēs? Prokurors un uh, izmeklētājs, jeb izmeklētāja tiesnesis no katras dalībvalsts, kur ir iesaistīta tiesas lietā, ierodas Eirojust, sēžas ap vienu galdu, apspriež stratēģiju šajā lietā, taktiku konkrētajā lietā, uh, um, atrisina problēmas, kas var rasties uh, saistībā ar tieslietu sistēmu, konfliktiem uh, un runā par datumiem un uh, strādā tātad pie šīs lietas. Tur arī notiek šis uh, efektīvais koncentrētais darbs. Un, kā jau es teicu, 131 lieta Tātad šīs koordinācijas sēdes ir notikušas 131, un divas trešdaļas no šīm sēdēm iesaistīja vairāk kā trīs dalībvalstis. Un um, man šķiet, ka vēl viens iedrošinos faktors ir tas, ka no šīm 131 sēdes uh, uh, daudzās uh, piedalījās Eiropols, kas ir mūsu kaimiņu Hāgā, vismaz trešdaļā piedalījās Eiropols, ja nemaldos, tad 47 lietas no 131 bija šādas, un tendence šogad ir ļoti līdzīga. Mums jau pirmajos piecos šā gada mēnešos ir bijusi 61 koordinācijas sēde, kas notikusi Hāgā. Un visbeidzot par koordinācijas uh, sēdēm, par uh, tiesvedību. Uh, Es gribētu uzsvērt uh, Eurojust uh, lomu kā vienotās, apvienotās izmeklēšanas komandas, un šeit ir divi aspekti. Pirmkārt, Eurojust ir centrs uh, apvienoto izmeklēšanas komandu centram, tātad darbam, un Eurojust aktīvi piedalās administrējot finansējumu, kur sniedz komisija. Uh, apvienotajām izmeklēšanas komandām. Pagājuši, kad eh, mums eh, pirmo reizi eh, sniedza finansējumu, lai administrētu apvienotās izmeklēšanas komandas, un to mēs esam veiksmīgi darījuši, un finansējums tiešām bija ļoti vērtīgs, un rezultātā tā kā mūsu administrācija bija tik veiksmīga pārvaldot šo finansējumu, komisija tagad ir piekritusi sniegt mums apmēram 2,1 miljonu eiro tālākiem administrācijas uh, pasākumiem, administrējot Eurojustā apvienotās uh, izmeklēšanas komandas. Mēs šeit sadarbojamies arī ar Eiropolu. Um, veidojot izmeklēšanas komandas, eh, kur piedalās eh, eh, pro, prokurori un izmeklētāji no dalību valstīm, un tagad ir šīs ziņojums pieejams visās oficiālajās valodās Eiropas Savienībā. Man vēl ir laiks, ja? Ja es drīkstētu, tad pievērsties vienam aspektam, kas, manuprāt, ir jāpiemin vismaz īsi, jo Tas tika uzdots eiro just pēc pagājušā gada ziņojuma, un tā ir problēmu konstatācija ties, tiesu sadarbībā. Ja jums būs iespēja izlasīt šo ziņojumu, tad jūs redzēsiet, ka ir divas galvenās problēma jomas, kas šeit ir norādīts. Pirmā, pirmā joma Uh, ir tā saucamās praktiskās problēmas un grūtības. Un, uh, protams, uh, vienmēr būs problēma ar, ar resursiem, ka pietrūks resursu, lai apkarot noziedzību arī pārobežu noziedzības apkarošanā. Bet ar to ir saistīta arī tā, ko mēs nosaucām par uh, aktualitātes samazināšanos, jeb deprioritizāciju. Tātad šie jautājumi vairs nav tik prioritāri. Ja jūs paraugāties uz kādu organizētās nosiecības grupu vienā dalībvalstī un šī e, grupa e, vēršas pret upuriem citā dalībvalstī, tad ir skaidrs, ka šeit būs problēmas, kā veiksmīgi izmeklēt šīs grupas darbību un sodīt vainīgos varētu būt, ka tās būs tehniskas grūtības, tādā izpratnē, ka Eh, ir jurisdikcijas problēmas, varbūt šī organizētās noziedzības grupa A dalība valstī eh, īsteno kādu aktivitāti, kas eh, nav A dalība valsts tiesvedībā un likumos skaidri juridiski noteikti un nav sodāma. Un varētu būt arī atšķirīga prioritizācija šeit. Un ja upuri ir B dalība valstī šai A, dalībvalstī esošie darba grupai, tad ir uh, skaidrs, ka uh, lēmumu pieņemšana var būt problemātiska. Un šī te um, sistēma, šīs, uh, šī problēma, ka uh, noziedznieki ir vienā valstī un izdara noziegums citā valstīs, tas ļoti bieži parādās mūsu lietās un pie tā mēs strādājam. Un uh, otrs. Uh, Eh, problēma loks attiecas uz to, ko vispārīgi varētu saukt eh, juridiskās vai kulturālās problēmas. Un šeit ir ļoti daudzi aspekti šim problēmu lokam. Protams, ka atšķirīgās dalība valstīs ir atšķirīgas tieslietu sistēmas, likumdošanas sistēmas, atšķirīgas sistēmas un uzdevumi izmeklētājiem un prokuroriem. Uh, Piemēram, um, vienā dalībvalstī um, kāda lieta um, var skatīt, tiek skatīta vienā tiesā, un cita dalībvalstī varbūt tā būtu policijas funkcija, piemēram, nodrošināt uh, kontrolētu piegādi. Un, piemēram, ja šāda piegāda notiek pāri valstu robežām, tad šī problēma kļūst uh, tiešām akūta. Uh, Eh, jo īpaši runājot par eh, lēmumu pieņemšanas procesiem, kādus instrumentus eh, šeit ir jāizmanto. Um, un skaidrs, ka problēmas var rasties arī ar pierādījumu pieņemamību un tā tālāk. Es saprotu, ka laika nav daudz, un tāpēc varbūt vajadzētu pāriet uz citu tēmatu. Uh, Vēl pavisam pāris vārdos noslēgumā gribētu minēt, ka ziņojumā ir eh, daļas par mūsu partneriem Eiropas Savienības līmenī. Gribētu pirmkārt minēt Eiropas tiesu tīklu, kas ir mūsu privileģētie partneri Eirojustā, vismaz no mūsu viedokļu. Mēs ceram, ka eh, pēc 29. jūnija sanāksmes, uz kuru ir ielūgt arī Libe komiteja, un pēc citām iniciatīvām cerams šīs attiecības un darba dalīšanas starp Eurojust un Eiropas tiesu tīklu uzlabosies. Vēl viens mūsu būtisks partners ir Europols, un pagājuši gadu ir panākts tiešām ļoti būtisks progress. Mēs parakstījām jaunu sadarbības nolīgumu ar Europolu, kas nodrošinās labāku informācijas apmaiņu starp mūsu organizācijām. Uh, Pirms tam informācijas apmaiņa tika aprakstīta kā tāda, kam jānotiek tad, kad tas ir nepieciešams. Tagad tas ir daudz konkretizētāks un tas notiek daudz aktīvāks, balstoties uz mūsu sadarbības nolīgumu. Kā jau agrāk teicu, Europols piedalās mūsu koordinācijas sēdēs, un viņi ir uzsākuši uh, uh, tas ir kā kompliments mums, viņi tagad um, arī organizē šādas koordinācijas sēdes, tāpat kā mēs to daram. Un mēs tagad ar, arī esam puse uh, 12 no uh, 19 uh, analīzes darba dokumentos Europolā. Un visbeidzot, vēl viens piemērs uh, par Eirojust darbu kas neizriet no 2009. gada ziņojuma, bet no lietas, kuru skatīja Eurojust un Europols vēl tikai pirms dažām nedēļām. Tā bija lieta par islāmistu teroristu organizāciju finansēšanu. Manuprāt, tā bija ļoti interesanta lieta. Tā sākās Itālijā. Bija skaidrs, ka teroristu aktivitāšu finansēšana uh, Eh, šis finansējums eh, nāca no eh, cilvēku tirzniecības aktivitātēm, jo īpaši arī šeit bija iesaistīta narkotika tirzniecība un Eurojust. Aktīvi iesaistījās šajā lietā, notika koordinācijas sēdi Eurojustā, tika izdoti aresta orderi Eiropas līmenī un pieci uh, Uh, galvenie aktīvisti šajā teroristu organizācijā tika arestēti. Un ar to arī noslēgšu. Paldies! For... Paldies, Iljāns Kungs, par prezentāciju. Paldies, ka sniedzāt mums šo pārskatu pietiekami, eh, pietiekami kodolīgi, lai mums palikt vēl laiks eh, paust savus viedokļus un jautājumus. Un eh, arī vēlos darīt jums zināmu, ka ir pieejama rakstiska ver versija šīm pārskatām, lai varētu pilnībā analizēt darbu, kas pabeigts 2009. gadā. Un tagad eh, no mūsu deputātu puses eh, sekos jautājumi pirmkārt Lambrinīdis kungs. Paldies, priekšsēdētāji, ja paldies. Esiet sveicināti, Viljams kungs. Mans jautājums ir saistīts ar jūsu runas beigās eh, pieminēto jautājumu terorismu, cīņu pret terorismu finansējumu un SWIFT. Kā jūs zināt, ka SWIFT nolīgums eh, tika pieņemts eh, ar nosacījumu, ka Eiropas Savienības lēmē iestādi varētu pieņemt pieprasījumus no apvienoto savienoto valstu administrācijas par konkrētiem gadījumiem, balstoties uz viņu piedāvātiem faktiem saistībā ar viņiem zināmām personām, kas tiek turētas aizdomās par terorismu. Mans jautājums ir, kādā veidā Eirojust varētu un kādas autorizācijas jau jums ir vai, vai būtu nepieciešams, lai varētu potenciāli, ja nepieciešamība būtu, šādu lomu spēlēt Eirojust Lisbonizācijas procesā. Paldies! Un Renāte Vēber lūdzu, paldies priekšsēdētāji, paldies eh, Viljams Kungs par prezentāciju un vēl veiksim darbā. Es vēlētos vairāk uzzināt par problēmām, ar kurām saskars Eirojust, tā, eh, par eh, labajiem aspektiem esmu gandarīta un zinu, ka nebija nemaz tik viegli panākt eh, beigās pieņemtās izmaiņas, bet mm, tā kā mēs vēlētos nākotnē piešķirt jums lielākas pilnvaras, tad es gribētu vairāk dzirdēt par problēmām, ar kurām saskars Eiroļost. Un tad, kad es runāju par problēmām, tad es atsaucos, piemēram, uz kopīgām izmeklēšanas grupa, eh, grupām un eh, dalību valstu uh, Uh, dalību valstu gatavību sadarboties vai mazāku gatavību uh, sadarboties, un tāpat arī uh, problēmām, kas ir saistāmas ar juridisko kultūru, atšķirīgiem juridiskām kultūrām, kādas ir dalību valstīs, un arī to, kādā veidā tiek skatīti šie jautājumi, kad jūs ar tiem saskarties. Paldies! Nākošais runātājs Džakolīno. Paldies, priekšsēdētājs. Viljams Kungs, mēs ļoti uzmanīgi klausījāmies jūsu teiktajā. Jūs ļoti daudz stāstījāt par jūsu darbu Jā, jums jāklausās otrais kanāls, ja vēlaties izmantot tulkojumu angļu valodā, un tātad mēs ļoti uzmanīgi ieklausījāmies arī tajos skaidros, ko jūs minējāt, gandrīz 700 eh, gadījumu pirmajos eh, piecos mēnešos, eh, un arī kopējas sēdes ar Eiropolu, kā arī kopējas izmeklēšanas komandas, finanšu līdzekļi, kas tam ir paredzēti, un citi jautājumi. Eirojusta ļoti aktīvi darbojas. Un uh, mēs šodien sākām šodien domāt par Eiropas aizsardzības rīkojumu, un šeit ir arī sadarbības uh, iespējas starp darā, dažādām dalībvalstīm. Tādēļ jautājums, vai Eirojust tiek iesaistīts um, tās augtās profilaktiskās sadarbības ietveros, lai parūpētos par to, ka tie temati, par kuriem pēc tam tiek diskutēts Lība un komi, uh, plenārsēdē, ka tas arī būtu koherents ar, ar to, kas ir nozīmīgs Eirojust uh, skatījumā. Jo praktiski mēs runājam par to, ka uh, šis tiesiskais ietvers ir koherents un atbilstošs tā, lai mēs varētu sasniegt tos mērķus, uh, ko mm, vēlas sasniegt arī Eirojust. Paldies! Grazie! Any other questions? Vai vēl kāds grib uzdot jautājumu? Jā, Bronksa kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Vai Eiropas arestorders tiks izmantots, lai ekstradētu personu no valsts, kurā šis personas pārkāpums eh, veiktā darbība nav pārkāpums, uz valsti, kur tas ir pārkāpums? Tas ir īpaši attiecas uz dažādiem eh, politiskiem vai akadēmiskiem vai klerikāliem eh, uzskatiem. Dažādās valstīs ir dažādi viedokļi par to, kas ir doma noziegums. Paldies! Turpin priekšsēdētājs. Dijas Demēra kungs, jūs gribējāt izteikties. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir vairāk jautājumu, taču ņemot vērā atvēlēto laiku, uzdošu tikai vienu. Paldies, eh, Viljams kungs, par jūsu sniegto pārskatu. Runājot par koordinācijas sanāksmēm un konkrēti par jurisdikciju konfliktiem, es gribētu eh, dzirdēt piemēru tam, kas tad iesaistās jurisdikciju konfliktos, vai tā ir dalība valsts, vai tas ir attiecīgais tiesnesis, vai manā gadījumā, Spānijas gadījumā, tā ir nacionāla audience, kas atbilst citur augstākajai tiesai, vai tas ir pirmās instants tiesnesis, kuri tad ir šie iesaistītie spēlētāji juridisku konfliktu gadījumos. Paldies! Es domāju, ka pirms mēs atgriežamies um, pie Viljamsa kungu uzstāšanās, vēl aizvien ir iespēja komisijai vai prezidentūrai, eh, padomas prezidentūrai, ja viņi ir klāt, ne, es vairs neredzu komisijas, ne prezidentūras pārstāvu. Labi, tādā gadījumā vārds tiek dots jums Viljams kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Varbūt es eh, jau varu. Eh, E, pārlikt jautājumiem, kas jau tika uzdot, tad es vispirms gribētu pie, vispirms ķerties pie atbildes Lambrinīdis kungam par Swift. Eirojust saņem informāciju ļoti plašā mērā un lielā apjomā no dalību valstīm un mūsu loma, kā norādīts Lisabonas līgumā, ir atbalstīt un stiprināt sadarbību starp nacionālajām e, izmeklēšanas e, un vajāšanas lēmēju iestādēm. Un tad, kad informācija sāsniedz eiroģust no šīm nacionālajām struktūrām, tad uh, jānorāda, ka tā var sasniegt eiro just arī no citiem partneriem Eiropas Savienības līmenī, un es domāju, it īpaši tas ir jānorāda mūsu saistība ar Eiropolu dēļ, tad, kad es to norādu. E, es izklāstu šo situāciju, lai balstoties uz to varētu virzīties uz atbildi jūsu jautājumam. Un šeit jāpiemina, ka informācija, kas sniedz Eirojustam, paliek sniegušo struktūru īpašumā, un vitā ir jāizmanto ar šīs informācijas sniedzēju autorizāciju, kā arī jānorāda tas, ja Eirojusta būs iesaistīta tālākā informācijas e, izplatīšanā. Tomēr um, Tad, kad informāciju saņem Eirojust, jo tās mērķis ir Eirojust, un Eirojust varēs identificēt konkrētos partnerus, kas ir nepieciešami izmeklēšanā. Es domāju, ka šeit es zināmā mērā atbildu uz jūsu uzdoto jautājumu. Devis eh, uzdotais jautājums par dažādām problēmām, ar kurām mēs saskaramies Eirojustā. Es domāju, ka kopīga problēma mums eh, partneriem Eiropas Savienības līmenī. Vairākas ir kopīgas un, manuprāt, visnozīmīgākā ir informācijas nodrošināšana no dalību valstīm. Un, manuprāt, eh, ņemot vērā jauno eirojus lēmumu, ir ievērojama virzība uz priekšnotikusi 13. Eh, punta izpratnē būs pienākums dalībvalstīm, kad ir runa par pārobežu gadījumiem, ziņot par šiem gadījumiem, un šeit ir vairākas eh, kvalifikācijas, lai par tiem informētu eiro justu, un tad, kad informācija ir eiro just rīcībā, tad mēs varam pievienot savu uh, vērtība šai informācijai. Tādējādi informācijas apmaiņa ir vitāla Eirojust gadījumā. Tāpat arī Weberskundze jūs eh, pieminējāt kopīgās investēšanas grupas, un es domāju, ka zināmā mērā šeit ir labas ziņas. Uh, varbūt es uzreiz negribētu sniegt pārāk optimistisku viedokli jums no eiro just perspektīvas, taču eh, tīri statistiski darbība kopīgajās izmeklēšanas grupās uzlabojas un varbūt pēdējā gada vai pusotra gada gaitā. Uh, bija vērojams zināms aizdomīgums attiecībā uz kopīgajām izmeklēšanas grupām. Tās tika skatīt, uzskatīts kā ļoti birokrātiskas un grūti izveidojamas, bet es domāju, ka situācija mainās. Cilvēks pierod pie domas par kopīgām izmeklēšanas grupām, tie sāk izprast to, cik tās ir nozīmīgas, kādas tām ir priekšrocības, it īpaši gadījumos, kad šādas grupas var pātrināt izmeklēšanas darbu darbu un atrisināt tās grūtības, kas bieži ir saistāmas ar e, tradicionālajām izmeklēšanas formām, kā arī vēlos norādīt, ka finansējums šīm grupām ir padarīts vieglāks. Es ceru, ka līdz ar to esmu vismaz daļu no jūsu pieminētajām bažām esmu pieminējis tālāk. Jugolīnis kunga pieminētais, Jakolino kunga pieminētais par ja, Eirojus lomu runājot ir konkrēti konkrēts nosacījums norādīts, ka attiecīgos gadījumos notiek konsultēšanās ar Eirojust pār likumdošanu, e, kura tiek skatīta parlamentā un priekšlikumiem, ko piedāvā komisija. Un pie attiecīgajos gadījumos mēs varam apmeklēt eh, parlamenta sanāksmes vai komisijas sanāksmes, un varbūt saistībā ar Eiropas aizsardzības orderi. Tas nebūtu mūsu ierastajā darba ritmā, bet eh, tomēr šāds nosacījums ir paredzēts likumdošanā. Un tālāk es gribētu eh, Eh, gribētu skatīt Bronksa uh, kungu uzdoto jautājumu par noziedzību un Eiropas āresta orderi. Uh, pilnīgi skaidri. Šeit 32 pārkāpumu kategorijas, kas ir uzskaitītas Eiropas āresta orderī. Ka tad, kad ir šāda klasifikācija notikuši izdevēji autoritātei, ja pārkāpums ietilpst šajā eh, eh, kategorijā, tad, tad dieta uh, merā, uh, so far as conflicts of jurisdiction is. Nav nepieciešams šāds ordens. Experience at uh, Euro. Un tāpat arī tie, kuri vēlas atrisināt jurisdikcijas konfliktus koordinācijas senāksmē, pārstāvēs tās nacionālās eh, da dalību valstu lēmēju iestādes, kuras lem par to, vai šis gadījums ir jāvirza vai nav jāvirza dalību valsts līmenī. Un eh, turpinot ar piemēru, eh, kad kā tas bija tiesnesis Spānijas sistēmā, pirmās instances vai augstākās tiesas, tā saucamā Saudensija nacionāla tiesnesis, tad, e, tad šajos gadījumos par jurisdikcijas e, lemjot e, par, par gadījumiem, kādā līmenī šis gadījums ir jāskata citā dalībvalstī. valstī Jūs e, gribējāt uzdot jautājumu, kurš tad piedalīsies e, e, koordinatoru sanāksmē, kā to noteiks? To nosaka tās pilnvaras, kas šīm personām ir dalība valsts līmenī lietas virzībā. Es ceru, ka ar to es varēju atbildēt. Paldies! Viljams kungs, ja vairāk komentāru nav, tad mēs vēlamies jums pateikties par prezentāciju un uzteikt eh, publicēto gadu pārskatu. Mēs ceram uz labu sadarbību ar Eiroģust un ar jums eh, un tikties ar jums regulāri šeit Libi komitejā. Un es domāju, ka mēs esam gandrīz jau visu pabeiguši saulaicīgi, tomēr ir vēl viens paziņojums, kas attiecas uz jauno referentu iecelšanu. Pēc koordinatoru sanāksmes Vairāki referenti ir iecelti un tie ir sekojošie. Luhans par e, apziņošanas sistēmu, Fāģonas e, kundze referente vīzu liberalizācijas sistēmai jautājums par Bosniju un Albāniju un Albrecht kungs referents Eiropas Savienības Savienoto valstu nolīgumam par datu aizsardzību. Ar to arī šobrīd ir darbs paveikts. Lībe komiteja turpina savu darbu pulksten trijos pēcpusdienā un paldies visiem!